Gribētu pateikties par šī pētījuma eh, prezentāciju mūsu komitejā, un es gribētu apsveikt jūs ar izcilu paveikto darbu. Es domāju, ka šis ir tiešām ļoti visaptverošs pētījums, kas raugās, kā digitālā vide ietekmē uzņēmēju darbību, kā tas ir saistīts ar dažādiem šķēršļiem, grūtībām, pērkot un pārdodot internetā, kā tas ir saistīts ar um, patērētāju aizsardzību, kuri izmanto internetu preču iegādē un pārdošanai. Es domāju, ka šis tiešām ir ļoti uh, labs un būtisks pienesums uh, komitejai, kas ļauj mums labāk izprast esošo situāciju, kā, kā arī redzēt uh, tos šķēršļus un tās barjeras. Un es gribētu teikt, ka pētījumā noformulētās rekomendācijas uh, ir ļoti līdzīgas tām, pie kurām nonāca um, e-komercijas darba grupa, kas iepazīstināja ar savu darba rezultātiem komiteju jūnijā. Mēs apzināmies uh, šajā internetu vidē esošās problēmas, kā arī iezīmējām eventuālos risinājumus, lai veicinātu šo uh, e-komerciju Eiropā, un es domāju, ka Eiropas institūcijām vajadzētu tiekties šos čēršļus mazināt, lai um, iekšējais digitālais tirgus Eiropā varētu uh, pilnasinīgāk attīstīties un vērsties plašumā. Lai to darītu, um, e-komercijai ir jābūt efektīvai, un mums ir jānodrošina mehānisms, kas varētu tikt pielāgots arī iespējamām izmaiņām nākotnē šajā vidē. Vairāk kārtīgi, eh, kā es, es gribētu teikt, ka jau pagājušā gada septembrī eh, pieņemot eh, dokumentu, mēs esam runājuši par šiem jautājumiem, un tur tika runāts par preču zīmēm, lai veicinātu uzticību e-komercijas darījumiem visai Eiropas līmenī. Un ja mēs varētu ieviest uh, kādu uh, zīmi vai marķējumu vai arī mehānismu, kas tiešām varētu kalpot kā uzticības garants un sniegtu arī informāciju patērētājiem un uzņēmējiem, un lai attiecīgā informācija būtu pieejama pilnīgi visiem, kas piedalās eh, tieši saistas darījumos internetā. Kā jau esmu vairāk kārtīgi teicis, izējot no ekonomiskās krīzes, ir ļoti svarīgi koncentrēties uz digitālajiem tirgiem. Ņemot vērā to, ko teica uh, komitejas priekšsēdētājs, vajadzētu atcerēties, ka e-komercijas darba grupai būtu svarīgi turpināt darbu, jo tieši tā mēs varētu veicināt atklātu diskusiju un viedokļu apmaiņu par šiem jautājumiem. Paldies! Good. Well, thank you very much. Well, we were, dis we were discussing this at... Paldies, rīt mēs apspriedīsim šo jautājumu koordinātoru sanāksmē, jo man šķiet, ka tas tiešām ir ļoti būtisks un svarīgi. Kristiāns Engstroms, es zinu, ka viņš arī saistīts ar šiem jautājumiem cieši vārds jums. Paldies! Es eh, gribēju izteikt īsu komentāru par uh, šo digitālo komerciju. Tieslietu komitejā mums ir darba grupa, kas regulāri tiekas jautājumus, kas saistīti ar autortiesībām. Un mēs esam nonākuši pie ļoti līdzīgiem secinājumiem, kā redzējām šajā pētījumā saistībā ar digitālo saturu. Jā, protams, mēs redzam, ka Zviedrijā bērni pat um, neizmanto šo nelegālo lejuplādu, bet uh, viņu mūziku uh, izvēlas lejuplādēt, uh, izmantojot legālos ceļus. ir mums izveidota struktūra, kas ir Spotify, un uh, tā eksistē mm, 17 uh, valstīs. Tas ir Spotify pakalpojums, un uh, patiesībā iet runa par lieliem konglomerātiem, kas ir autortiesību turētāji, bet šādā situācijā, teiksim, vest sarunas ar 27 partneriem vienlaicīgi ir neiespējami. Un eh, Spotify eh, pārstāv teica, ka, teiksim, runājot ar eh, attiecīgo pakalpojumu sniedzējiem mm, dalību valstīs, tad viņi redz, ka ir ļoti daudz lietas, kas ir necaurspīdīgas, necaurskatāms, līdz ar to nav iespējams izsakot autortiesību ievērošanai šādā sadrumstalotā vidē. Un kamēr mēs neizveidosim kaut ko vienotu, nekas nenotiks. Man gan šķiet, ka komisija nav gatava nāk klajā ar kādu konkrētu priekšlikumu. Viņi negatavojas ieviest uh, vienotu Eiropas autoru tiesību sistēmu. Un patreiz darbojās tikai šīs tā saucamās kolektīvās sabiedrības, kas ir autortiesību turētājs. Tādēļ es gribētu teikt, ka kamēr komisija nav gatava darīt kaut ko, kas būs eh, pretrunā ar uh, lielo konglomerātu īpašnieku interesēm un lielo šo autortiesību kolektīvo sabiedrību interesēm nekas nenotiks un situācija nemainīsies. Nerīt ne parīt un pārad bēj paliks eh, vienīgais uh, eh, vis Eiropas eh, vai pan Eiropas piedāvājums. Tas kā komentārs. Paldies. Priekšsēdētājs, jā, man šķiet, ka šis komentārs bija ļoti vietā. Un eh, es domāju, ka vajadzētu atcerēties, ka tomēr e, Eiropas komisija ir sagatavojusi patreiz stratēģijas dokumentu par autortiesībām. Es zinu, ka Lamotas kundze no komisijas ir šeit. Es nezinu, vai jūs vēlties eh, kaut kā reaģēt uz eh, dzirdēto, kas vairāk vai mazāk adresēts jums. Nebūtu jūs varat iepazīstināt komiteju un te dažs komentārs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu, negribu runāt tieši par autortiesībām, eh, bet eh, runāt par kontekstu eh, darbiem, kurus mēs tēt veicam digitālā tirzniecības sakrā. Tēt ir īstais brīdis, jo mēs šobrīd izgatavojam atzinumu par tiešsaistes pakalpojumiem sociālajos tīklos un meklētājos. Uh, un tas eh, skar eh, eh, e-komercijas direktīvu, un paziņojums, ko šobrīd sagatavojam, būs politisks un definēs mūsu atbildi šobrīd notiekošajam un konstatētajam šķēršļiem elektroniskajā vidē. Domāju, ka varu teikt, ka visas problēmas ko uz kurām norādīja eh, darba grupa un kas iezīmēts arī pētījumā, šīs visas problēmas arī mēs paši šobrīd pētām. Eh, mēģinām atrisināt strīdus, noteikt noteikumus par autortiesībām, nos, izstrādāt noteikumus par maksājumu veidiem un tā tālāk. Mēs pie tā e, turpinām strādāt, lai iezīmētu komisijas vīziju, kā tam visam attīstīties nākotnē un arī mēģinam atrast eh, konkrēts risinājums esošajām problēmām. Ceram, eh, paziņojumu izstrādāt līdz gada beigām un ceram, ka tad varēsim tālāk dziļāk turpināt diskusijas. Paldies! Well, and, and uh, Paldies! Eh, un tas ir ļoti patīkami, ka esat šobrīd klāt pie mums šodien un arī saņemsiet rakstveidā paziņojumu. Lūdzu, pēdējais runātājs pirms mēs pabeidzam šo daļu. Kala komentārs, ko gribētu izteikt, ir, ka vienotais tirgus ir svarīgs. Tēt mēs runājam par jaunu izplatīšanas kanālu attīstīšanu, bet tas ir fragmentēts. Daudz fragmentētāks par tradicionālajiem tirgiem, kas ir visai paradoxāli, tāpēc es domāju, ka ir jārīkojas. Paldies! Domāju, ka visi par to esam viensprāts, un tāpēc mēs arī paši esam turpinājuši izstrādāt savu politiku. Un domāju, šis skaidri ir gadījums, kad parlaments un pilsoņi, ko mēs pārstāvam, sagaida, ka mēs viņiem pilsoņiem palīdzēsim. Mums ir jāizstrādā nopietna politika šai saistībā. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un vēlreiz liels paldies visiem, kas eh, piedalījās. Paldies arī es eh, kungam grupai. Uh, Un mums vajadzēs vēl lemt par to, kā reaģēsim uz šo politiku. Paldies, un tagad eh, pārējām pie nākamā punkta. Eh, tas ir eh, nākamais lielākais punkts. Tas ir Maklārkins kundzes atzinuma projekts pār profesionālo kvalifikāciju atzīšanu īstenošanu direktīva. Kā zināt, tā ir joma, par kuru mūsu komiteja ir ļoti interesējusies jau ilgu laiku. Esam pie tā strādājuši un uh, arī uh, esam konsultējušies ar komisiju, kas ir izstrādājis zaļo grāmatu. Un nu ir mūsu iespēja izstrādāt galvenās politikas vadlīnijas, pie kurām gribam turpināt strādāt. Maklārkins kundze ir izstrādājusi atzinumu uh, vasaras laikā, tēt viņi to prezentēs, un tad došu vārdu ēnu referentiem Es gan neredzu Ligripas kundzi, esam klāt, kurai vajadzētu runāt EPP eh, e vārdā, bet eh, švāb eh, neesmu pārliecināts, vai tautas partiju kāds pārstāvēs, bet Risoī kungs nav klāt. Kreitsvaimera kungs. Tulanenes kundze, viņa ir klāt, jā, labrīt diemžēl, kā teica Svensons kundze, nav klāt. Viņai, diemžēl, bija jāpamet parlaments. Šķiet, ka no komisijas uh, ir komanda pilnā sastāvā. Jā. Vairāk nekavējamies un dod vārdu Maklārkins kundzei, kas uh, prezentēs savu uh, atzinumu. Paldies, priekšsēdētāji, labrīt visiem! Ceru, ka jums bija labs vasaras atvaļinājums, um, un es um, at, atvainojos, ka jāķeras atkal klāt uh, pie visai smaga uh, darba, bet, nu, kas jādara, jādara. Uh, profesionālo kvalifikāciju direktīva ir tagad uh, publicēta, un manā atzinumā Mēs e, izskatām komisijas prezentāts vairākus dokumentus, tā skaitā izvērtējuma e, dokumentu, zaļo grāmatu un e, publiskās apspriešanas rezultātus. Mēs aicinām uh, komisiju iesaistīties ie, ieinteresēto pušu uh, dialogā un vēlreiz liels paldies komisijai, kas ir ga bijusi gatava sadarboties. Ēnu referenti arī uh, ir ļoti daudz darba ieguldījuši atzinumu sākuma posmos. Uh, Un es centos ņemt vērā visu pušu ko komentārus un uh, viedokļus, un turpināšu strādāt ar ēnu uh, nu, referentiem, lai izstrādātu uh, veiksmīgu nu. atzinumu. Tas ir uh, iespēja reaģēt uz uh, komisijas vēlāk izstrādājumiem paziņojumiem šī gada laikā. Um, es zinu, ka daudzi profesionāļi visā Eiropā gaida, kad mēs to izstrādāsim. Uh, jo tas palīdzēs eh, ekonomikai un uzlabos pilsoņu dzīves, eh, atbalstot vienoto tirgu. Eh, tādēļ mums ir jāstrādā ietvers, jāveicina sistēmas efektīvāk darbība, tāpat laikā nodrošinot drošumu un efektīvas sistēmas. Um, tāpat laikā neradot uh, nevajadzīgas uh, augstākas administratīvās izmaksas. Uh, komisija, regulatori un dalība valsts ir viensprāts, ka šobrīd profesionālo kvalifikāciju direktīva ir jāmodernizē un jāvienkāršo. Daudz tās domas ir novecojušas un citi jautājumi turpretim nav eh, direktīvā vēl ap, apskatīti. 21. Eh, Eiropas, 21. Eh, gadsimtā Eiropā ir jāļauj pilsoņiem spēlēt aktīvu lomu vienotajā tirgu, un tas arī jāatspogļo direktīvā. Un ir īpaši jāizdala veselības aprūpes Uh, sistēma uh, un tās sakrā jāatjauno 2004.5. gada uh, dokuments, lai atspogļot izmaiņas tirgu, ir jāiedibina caurskatāmas un savietojamas sistēmas visās dalībvalstīs, lai nodrošinātu kvalitāti un aizsargātu patērētājs un pacientus. Ņemot vērā e, lielo e, dalībnieku skaitu publiskajā diskusijā, var teikt, ka esam sasnieguši savus e, mērķus un, un ir izdevies arī pātrināt starpstarpējas atzīšanas procesu. Tur, tomēr joprojām vairākās jomās dalībvalstis aicina ieviest vēl papildus izmaiņas 2005. gada e, direktīva ir bijusi īpaši sarežģīta skatīt tāda e, lielā e, uzskaitīto profesiju skaita dēļ. Un, piemēram, Solvit ir konstatējuši, ka ir liela neapmierinātība ar visu procesu profesiju atzīšanā. Ir eh, arī konstatētas administratīvas problēmas, kā eh, caurskatāmības trūkums eh, atbildīgajās iestādēs. Pastāv apjukums par to, kā dokumenti jāiesniedz, kā arī atbildīgās iestādes nepaskaidro, kādēļ liedz atzinumu. Tā, tas ir, kopumā varētu teikt, ka direktīva, neapmierinātību ar direktīvu rodas uzticēšanās un caurskatāmības trūkuma dēļ. Mums vajadzētu panākt vienkāršs, ātrs un eh, saprotams noteikumus. Eh, jāizmanto arī informācija tehnoloģijas, lai eh, veicinātu efektīvu kontaktpunktu izmantošanu. Tiem vajadzētu būt pieejamiem sabiedrībai un jāveicina dialogs starp sabiedrību un atbildīgiem iestādēm. Komisijas zaļā grāmata iezīmē nopietnas iniciatīvas šai saistībā, piemēram, ka jābūt kontaktpunktam katrā dalībvalstī, kurā var iegūt informāciju par to, pie kuras iestādes jāvērš, kādi dokumenti ir jāsaka jāsagatavo. Šo domu es atbalstu. Tāpēc mums ir e, jāskatās, kā iespējams aizpildīt tiešsaistē nepieciešamos e, dokumentus, kas palīdzēs arī caurskatāmības nodrošināšanai. Tāpat mums vajadzētu konsolidēt dažādas pieejamos informācijas uh, avotus, izstrādājot vienu vienotu mājaslapu, kurā e, atbildīgās iestādes un pilsoņi varēs vienā vietā piekļūt visai informācijai, e, ja nevis meklēt to dažādos avotos kā šobrīd. 2005. gada e, direktīva, kas runā par bieži 30 gadus iepriekš izstrādātiem tām normām, noteikti ir jāmodernizē. Komisija zaļajā grāmatā tomēr uzskata, ka eh, deleģētie akti būtu piemērots eh, instruments, lai eh, izmainīt šo direktīvu. Un, bet mums parlamentā un mūsu komisijā vajadzētu uh, konstatēt, uh, kā to labāk darīt. Arī eh, atsevišķas direktīvas daļas ir precīzāk eh, izskatīšanas, piemēram, ka ir jāstrādā profesionālā karte, kas ir uzsvērta arī zaļajā grāmatā, un šai saistībā jau notiek arī vairāk pilotu projektu. Komisija uzskata, ka tas palīdzēs caurskatāmībai, ātrumam un eh, mobilitātes nodrošināšanai. Pilotprojekta rezultāti tiks prezentēta vēlāk šogad vienotā tirgus Eh, formā. Tomēr publiskās apspriedas tāda, ka joprojām ir jārisina problēmas ar izmaksām, kā arī kas eh, tieši tiks ietverts profesionālajā kartē. Eh, tāpēc ir jāveic izvērtējums, kāda būs pievienotā vērtība profesionālajai kartei. Vajadzētu šādai kartei būt brīvprātīgai, profesionāli izstrādātai un īpaši izstrādātai katrai profesijai atsevišķi, kā arī konkrēti jāapsaka, kā to ieviest. Katrai brīvprātīgajai profesionālajai kartei ir jābūt saistīta ar kādu sistēmu, kā piemēram IMI, lai nodrošinātu augstu eh, datu aizsardzības līmeni. IMI ir eh, vērtīgs instruments, kas ļauj apmainīties ar informāciju, un šobrīd mēs eh, pētam iespējas paplašināt IMI iz, imi izmantošanu. E, tāpat ir jārisina problēma ar profesionālo e, pienākumu pārkāpšanu. E, ir jāpārskata arī ziņojumu mehānisms, lai nodrošinātu, ka šī mobilitāte ir iespējama. Imīt paplašināšana arī līdz ziņojumu mehānismam palīdzēs visai sistēmai kopumā. Daļais piekļuves koncepciju komisija uzskata kā vēl vienu iespēju, kā uzlabot eh, mobilitāti eh, un palīdzēt profesionāļiem. Komisija atbild, ka ne, praktiski neviena atbildīgā iestāde valdības gribētu uh, šo mm, koncepciju parādāmies pārskatītajā direktīvā, jo tas rāda nopietnas uh, problēmas E, īstenošanā. Tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu nopietni pārvērtēt e, un e, iespēju to izskļaut no profesionālās veselības nodrošināšanas un ceru, ka mani āna referente mani atbalstīs. Tas ir bijis ir labs instruments, kas palīdz nodrošināt, ka kvalificēti profesionāļi var strādāt. Tomēr es uzskatu, ka ir gadījumi, kad šīs normas var eh, arī ne, disproporcionāli piemērot, kas eh, dara kaitējumu visai sistēmai kopumā. Tāpēc par kompensatoriem mehānismiem mums vajadzētu vēl vairāk precizēt uh, tos, lai padarītu procesu caurskatāmāk. Domāju, visi arī apzināmies izmaiņas, eh, kas eh, notiek eh, saistībā ar profesionāļiem un studentiem saistībā ar brīvo pārvietošanos Eiropā. Mums ir jānodrošina, ka universitātes beigušie studenti neskars ar šķēršļiem citā valstī strādājot viņu nacionālitātes dēļ. Uh, un eh, īpaši mums vajadzētu nodrošināt kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu tiem, kas nesen tāds ieguvuši. Eh, esam runājuši arī par eh, Boloņas procesu. Komisija uzskata, ka zaļajā grāmatā un citur ir vajadzētu runāt arī par kvalifikācijām trešajās valstīs. Es pagaidām neesmu pārliecināta, ka, ka tas būtu noderīgi, īpaši ņemot vērā to, cik sarežģīti jau ir esošā sistēma, un jaunu valstu iekļaušana varētu radīt papildus problēmas. Bet te mums ir. Eh, eh, mēs eh, gribam veicināt vieglāku, saprotamāku sistēmu profesionāļiem, lai nodrošinātu īstermiņu šādu atzīšanu, lai viņi varētu strādāt citā dalībvalstī bez tā, ka uh, iziet cauri sarežģītam garam procesam. Komisija grib aprakstīt visu iesaistīto uh, pušu uh, darbības, uh, ka, bet ir ienākušas. Uh, sūdzības, ka dalība valsts neievieš šo sistēmu vienotā veidā un vajadzētu precīzāk definēt, kad un kā šie pakalpojumi tiks uh, definēt. Un komisijai vajadzētu arī paskaidrot 7. pāntā esošās normas un arī prezentēt šos atzinumus parlamentam. Ir jākonkretizē, ka eh, mobilitāte eh, gan īstermiņa, gan ilgtermiņa eh, ir veicināma Un visu beidzot es vēlētos uh, izteikties arī par valodu jautājumu. Ir bijušas debatas par to, kā šī direktīva varētu uzlabot vajadzīgās valodu prasmes darbam dalību valstīs, jo īpaši runājot par veselības aprūpēs un uh, drošības jomām. Uh, Un bieži vien izrādījies, ka direktīvā pietrūkst skaidrības par to, kādus pasākums dalību valsts varētu veikt, lai pārbaudītu profesionāļu valodu prasmes. Komisija savā zaļajā grāmatā norādījusi, ka valodu jautājumu izskatīšana individuāli ir īstais veids, kā risināt šo jautājumu. Un visu beidzot, jautājums ir par to, vai vajadzētu precizēt pašreizējo kodeksu vai ieviest jaunus elementus, kas ļautu kompetentajām iestādēm eh, testēt valodu prasmes. Uh, Nu, jebkurā gadījumā būtu jānodrošina, ka valodu prasmju pārbaudas ir proporcionālas un nerada barjeras mobilitātei. Es mēģināju analizēt katru šīs direktīvas aspektu, eh, par kuru radušās bažas komisijas, parlamentu un šīs komitejas darbā. Kopējā bilde ir tāda, ka pašreizējā sistēma daudzu profesiju un iestāžu gadījumā darbojas labi, taču ir virkne joma, kur efektivitāti varētu uzlabot, un kur pašreizējo noteikumu modernizācija ir absolūti nepieciešama. Komisijas iesniegtie priekšlikumi, jo īpaši attiecas uz uh, pasākumiem, ko vajadzētu apsvērt un ieviest tādās jomās kā valoda prasmes, kur prātā jāpatur visu pušu intereses, jo īpaši domājot par uh, veselības aprūpas speciālistiem, visu beidzot runājot par komunikāciju tehnoloģijām atzīšanas procesā, uh, Tās varētu pātrināt sistēmas darbu un palīdzēt eh, jaunajiem profesionāļiem nodrošināt līdzvērtīgu attieksmi. Runājot par grafiku, 22. Eh, septembra pusdienlaiks ir termiņš grozījuma iesniegšanai, un eh, būs arī konference ar nacionālajiem parlamentiem pirmdien 19. septembrī, kas es ceru būs noderīga. Uh, 17. oktobrī grozījumi tiks izskatīti komitejā, un tajā pašā dienā būs arī uh, balsošana, un cerams, ka novembrī būs balsojums par visu ziņojumu plenāru sēdē. Un tagad es vēlos dot vārdu deputātiem, lai viņi varētu paust savas domas. Paldies Maklārkinas kundzei par ļoti skaidro prezentāciju. Es domāju, ka uh, jūsu teiktais ir ļoti strukturēts un ļaus mums produktīvi strādāt. Tagad es vēlētos aicināt izteikties referentus, un ja kāds no uh, deputātiem arī gribētu izteikties, tad uh, vārds ir jums. Uh, žuvā, vēl daži runātāji, Gutieres skundze. Šķiet, ka jūs esat tāna referenta arī vīdas komitejā, tāpēc sveicu jūs šeit. Jā, es iekļaušu arī jūs runātā sarakstā. Ā, un Švāba kungs arī. Sāksim ar Legripas kundzi, viņa jo kundzi un citiem manu referentiem. Tātad Legripas kundze. Oui, euh, merci. Paldies, priekšsēdētāji! Ļoti priecājos, eh, ka atkal tiekamies eh, parlamentā un eh, iekšējā tirgus eh, komitejā un ka izskatām tik būtisku tēmu iekšējam tirgum, kas ir eh, profesionālo kvalifikāciju atzīšana. Šī tēma ir, ko es izskatu ar lieku, lielu prieku eh, un arī šo tēmu jau iesākām skatīt pirms vasaras pārtraukumu Profesionālā kvalifikācija atzīšana ir viena no 12 svirām, ko Eiropas komisija, eh, Barņē eh, komisārs eh, atzina kā ļoti svarīgu, lai uzlabotu iekšējo tirgu. Tas uzsver to, cik svarīgu tēmu šodien izskatām un cik būtisks ir mūsu darbības loks turpmāko vairāk mēnešu laikā pie tā. Pateicos Maklārkins kundzei par atzinuma prezentēšanu Viņas darbs um, ir uh, ļoti labi izstrādāts. Uh, un uh, norāda, ka mūsu referente ir strādājusi ļoti rūpīgi un ilgstoši un ņēmusi vērā arī nostāju, ko paudas mana tautas partijas grupa uh, Un man jau ir bijusi iespēja mūsu iepriekšējā iedu, viedokļa apmaiņā paust mūsu viedokli, kas arī te ir uh, parādījies. E, man uh, tagad nav nekāda iemesla paust kādas uh, antagoniskas, pilnīgi pretējas domas, bet tomēr balstoties uz mūsu kolēģis izstrādāto atzinumu un izskatot četras nodaļas kurās eh, viņi ir paudus galvenās domas, tomēr es gribētu paust vēl pāris pārdomas. Pirmajā nodaļā, kur mēs runājam par vienkāršošanu, kas palīdz pilsoņiem. Jā, protams, eh, tas viņiem palīdz, tas, tas ir nopietnas mērķis, ko mums sasniegt. Birok birokrātija palēnina procedūras, kas daudziem pilsoņiem kļūst burtiski neizturami. Tāpēc mums ir jāatrod moderns eh, tehnoloģisks instruments, kas ļautu uzlabot komunikāciju pātrinātu visu procesu un tiešām tiešsaistes um, dokumentu iesniegšana varētu palīdzēt un pātrināt nozīmīgā veidā. Tāpat ir jānodrošina, ka visas uh, nacionālās iestādes aktualizē gana laicīgi savus šos portālus. Turpinot par vienkāršošanas jautājumu. Ir absolūti nepieciešami tuvināt e, izglītības e, savstarpēju atzīšanu, un te jāstrādā dalībvalstīm un atbildīgajām iestādēm cieši kopā. Ir e, jātuvina izglītības prasības dalībvalstu starpā ar konkrētajiem profesionālām prasībām, un te es runāju par uh, veselības aspektu un par to, lai eh, profesionāļi dažād, strādājot dažādās valstīs, lai arī ieguvuši eh, izglītību, varētu eh, pildīt sevis apgūto profesiju arī citās valstīs. Eh, tāpat par šo eh, profesionālo kvalifikāciju atzīšanu mums ir jāvienkāršo process, lai varētu to apstiprināt atbildīgā iestāde gan dalībvalstī, kurā eh, persona vēl strādāt, gan tajā, kur ieguvusi šo kvalifikāciju. Un visbeidzot, gribu atkārtot domu, ko teicu jau iepriekšējā viedokļu apmaiņā kad eh, runājam par 4700 profesijām, tas katrā ziņā ir pārāk liels eh, profesiju skaits, un mums ir jācenšas samazināt, konverģēt eh, reglamentēto profesiju skaitli. Otrā nodaļa atzinumā runā par to, kā atjaunot esošās normas. Uh, ka ir jāpanāk labākā klasifikācija ekonomiskām un uh, sanitārām aktivitātēm. Uh, komisija veiktās darbības ir labi aprakstīts Maklārkinas atzinumā. Uh, trešā nodaļa, kas parādās atzinumā, ir attīstība veselības jomā un drošības jomā. Te mēs pieskaramies ļoti jutīgam jautājumam, kas skar mūsu līdzpilsoņus. Tas ir veselība un īpašais profesionāļu status eh, gadījumā, ja veselības aspekts ir saistīts ar viņu eh, profesiju. Un, eh, ja attiecībā uz viņiem attiecas īpašas prasības. Un te man ir sapnis, es zināmā mērā sapņoju par ad hoc direktīvu, kas būtu veltīta īpaši uh, šim jautājumam, bet, nu, laikam tik tālu iet neizdosies, jo tas būtu pretinā ar esošo juridisko ietvaru. Un mums vajadzētu vienkārši esošās direktīvas ietvaros uh, konkrēti aprakstīt um, veselībā strādājošos. Jautājums ir par to, kā labāk identificēt profesionālās aktivitātes, kas šeit ir, tiek īpaši skartas. E, te ir runa ne tikai par izglītību un profesionālo kvalifikāciju, bet būtu labi arī iegūt e, iespēju, e, lai gan tāda vēl nepastāv, div, visās 27 dalību valstīs izstrādāt pilnīgu plašu tabulu, kurā uzskaitīts medicīniskās aktivitātes un atšķirības, kas pastāv starp dalību valstīm, veicot kādu konkrētu profesionālo darbību medicīnas jomā. Tā būtu darbības joma, kurā noteikti vēl daudz kas jāpaveic. Runājot par veselības aprūpas speciālistiem, jāsaka, tas ir maz skatīts un komplicēts jautājums, Un e, līdz ar to man rodas e, zināms šaus par to, kā to turpmāk izskatīt. Mums ir jāņem vērā arī tas, ka profesionāļi ierodas no trešajām valstīm. Un jautājums, e, kā atzīt viņu kvalifikāciju, te joprojām saglabājas zināms apmulsums un neziņa, kā rīkoties attiecībā tieši uz veselības aprūpas jomā strādājošiem. Uh, Uzskatu, ka mums ir jāturpina paust neapmierinātība ar esošo situāciju un jācenšas eh, panākt uzlabojums. Tā izskaitā arī par valodas um, aspektiem, kas būtu jāizmēro. Bet, nu, un visbeidzot, eh, runājot par ceturto pēdējo nodaļu atcinumā par to, kā integrēt profesionāļus un veicināt uzticību sistēmai, tas ir ļoti svarīgi. Uh, Eh, mēs esam saskāršies ar spēcīgu pieprasījumu, tikpat kā visi iesaistītie profesionāļi gribētu pēc iespējas vairāk tikt integrēti sistēmā caur savām profesionālajām asociācijām un caur atbildīgajām valsts iestādēm savā dalībvalstī. Profesionāļi gribētu pēc iespējas vairāk tikt iesaistīti eh, šīs atzīšanas procesā. Un te es redzu IMI sistēmas eh, plašāku izmantošanu kā ļoti veicināmu aspektu. Mums ir sistēmas izmantojums eh, jāveicina, jāpastiprina, un pilnībā piekrītu šai jautājumam Klārkins kundzes priekšlikumiem. Par brīdinājumu mehānismiem. Jā, eh, Pilnīgi noteikti profesionāļi to atbalsta, tā skaitā veselības aprūpas profesionāļi. Tas ir eh, vitāli svarīgi, eh, lai me, eh, nepieciešams. Ir, mums ir jāizstrādā ātrs un efektīvs brīdinājuma mehānisms. Visbeidzot par profesionālo kārti. Te rodas jautājumi par to, kā tā attīstīsies. Tiek jau veikti pilotprojekti, un daudz profesionāļi jau izrāda gatavību to ieviest. Es apzinos, kā joprojām turpinās jautājumi par to, kā to īstenot finansiāli, eh, tehniski un um, konkrēti katrai profesijai. Esmu pārliecināta, ka profesionālā eh, karta ir jāievieš brīvprātīgā kārtā. Mēs negribam uzspiest šādu kartu profesijām, kas tādu nav prasījušas, vai vēl sliktāk uzlūko to kā apdraudējumu un, un nērtību. Tomēr e, mums, ja runājam ne tikai par vienoto tirgu, bet arī par visiem līdzpilsoņiem, ir jāuzsver līdz e, brīvprātības princips karts ieviešanā. Bet kopumā mēs atbalstām šanas kartas uh, izstrādāšanu. Tātad uh, taisie, tās ieviešanai jābūt brīvprātīgai, bet, kad tas notiek, ieviešanai jābūt profesionālai un efektīvai. Lai līdzpilsoņi varētu uh, to novērtēt, kā arī efektīvu Eiropas parlamenta rīcību, ar kuru mēs atbalstām pilsoņus. Un eh, te es atbalstītu um, arī profesionāļu teikto, ka eh, vēlreiz uzsvarot, ka karti jāievieš brīvprātības kārtā, brīvprātīgā kārtā. Nu ko, vairāk ilgi negrib runāt, liels paldies kolēģiem, paldies Maklārkins kundzei par šo detalizēto un veiksmīgo darbu. Esmu pārliecināta, ka arī jūs turpināsiet veiksmīgi strādāt grozījuma laikā. Paldies! Paldies Legripas kundzei par uh, būtiskiem argumentiem, uh, kas papildina Maklārkinas kundzes uh, ziņojumu. Merci, monsieur le président, puisque j'ai la parole, j'en Paldies, priekšsēdētāji! Izmantošu iespēju jūs apsveikt ar atgriešanos uh, pie darba Eh, nu, ārā ir nedaudz apmākušās debesis, bet te mums iekšā iespīdējusi uh, saule. Mēs runājam par ļoti svarīgu tematu. Un cerams, ka mūsu darbs palīdzēs uh, kliedēt kādus no mākoņiem, kas šobrīd apklāja profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. Eh, sveicu Maklārkins kundze ar paveikto darbu un centīšos par to izteikties visai īsi, jo redzu, ka daudz ir tajā ieinteresēti. Gribu atzīt, ka ir daudzi eh, punkti un teikumi, kuriem absolūti piekrītam. Mm, tāpēc izteikšos īsi, izskatīšu katru nodaļu atsevišķi. Man ir eh, īsi komentāri Pirmkārt, par ļoti svarīgo tēmu. Tas ir Eiropa, e, pilsoņu un profesionāļu Eiropa. Un jāņem vērā, ka visi profesionāļi ir arī e, pilsoņi. Runājot par pirmo sadaļu. Te iezīmēs ļoti svarīga tēma. Tas ir pakalpojumu pagaidu sniegšana. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs e, jautājums izskatāmajā dokumentā. Mums ir obligāti jāprecizē tas, ko vēlamies panākt. Uh, tā ir pirmā sadaļa. Tāpat pirmajā daļā, piektajā punktā jūs pieprasāt lielāku caurskatāmību lēmumu pieņemšanas procesā attiecībā uz profesionāļiem no atbildīgo iestāžu puses. Domāju, ka te mums vajadzētu arī dzan precizēt, ko tieši gribam panākt. Otrajā punktā jūs paceļat vēl vienu svarīgu tēmu. Tas ir uzsvars uz uh, tur, turpinām profesionālo uh, kvalifikāciju un, kā iepriekšējā runātāja norādīja, es uzskatu, ka apmācības turpināšana uh, ir ļoti saistīta ar sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu Un mums arī šeit vajadzētu precizēt, kā ir nepieciešams uh, panākt arī lingvistisko apmācību. Tāpat mums vajadzētu precizēt, ko mēs gribam uh, panākt Boloņas procesa saistībā. Un paraudzīties, kādas grūtības Boloņas process ir radījis un kā varētu atrisināt tālākajā tarpā. Otrās sadaļas trešajā punktā jūs runājat par daļais piekļuvs principu. Jūs par to jau ilgi izteicāties, un Legripas kundze arī par to izteica savus komentārus, un es pilnībā pievienojos viņas viedoklim. Domāju, ka mums ir jāuzmanās, lai mēs neierobežotu šo principu un pārdomas par uh, Uh, daļējo piekļuvi, lai mēs to neierobežo tikai uz uh, veselības aprūpē un drošībā strādājošiem. Mums te ir precīzāk jāsaprot, ko mēs domājam ar vārdu drošība. Mums tas ir jāprecizē, jo jēdziens ir ļoti plašs. Es uzskatu, ka daļēja piekļuva varētu būt uh, problemātika, kas uh, tiek izskatīta viss cauri dokumentam attiecībā uz visām profesijām, ne tikai uz tām, kas saistītas ar veselības atrūpu vai drošības uh, jautājumiem. Un visbeidzot, tā kā es piekrītu daudziem Legripas kundzes komentāriem, visus neatkārtošu, bet vēl izteikšos par profesionālo kārti. Domāju, ka visi apzināmies, ka profesionālā kārta būs, prasīs izmaksas. Tā kā mums ir jāizvērtē ieguvumu un izmaksu analīze. Karte eh, atspogļotu iegūto profesionālo eh, kvalifikāciju, un te es pievienojos Legripas kundas viedoklim, domāju, ka mums vajadzētu šobrīd Eiropā brīdī, kad visi pilsoņi un dažkārt eh, arī mēs paši deputāti šaubāmies par visu Eiropas projektiem. Bieži redzam, ka mēs gribam eh, virzīties uz priekšu darbā un eh, daram to pārsteidzīgi un gal galā rezultātā ejam atpakaļ nevis uz priekšu. Tā kā mums ir jāpanāk atjaunota uzticība mūsu parlamenta darbam. Uh, Eh, gan no eh, līdzpilsoņu un eh, profesionāļu puses. Un tāpēc mums ir jābūt ar nopietnām ambīcijām uzlabot mūsu jauniešu nākotni. Maklārkins kundze runāja par tieši šo aspektu jauniešu nākotnī es šodienas jaunošiem, un tam ir jāpievērš uzmanība, tam ir jāvelta līdzekļi un finansējums, lai to konkrēti varētu panākt. Tas ir instruments, kas ir obligāti uh, nepieciešams. Paldies! Uh, Paldies, Bernadette! Paldies jums par jūsu optimismu uh, šajā jautājumā. Uh, Brizokungs nākamais. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties Maklārkins kundzē par ieguldīto darbu, un es domāju, ka mēs esam ieguvuši visaptverošu un skaidri strukturētu ziņojumu, kas pievēršas virknēji jautājumu, tostarp arī noteikumiem par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. Ir virkne jautājumu, kuriem es piekrītu, jo īpaši es piekrītu moderno komunikāciju tehnoloģiju izmantošanai un uh, labākai informācijas sniegšanai iedzīvotājiem uh, attiecībā uz tiešsaistes portālu izmantošanu. Varbūt, ka būtu vajadzīgi arī precizējumi, jo man šķiet grūti uh, Uh, apvienot zem viena jumta nacionālos uh, kontaktpunktus, solvit un visas tās iestādes, kas ir paredzētas. Varbūt, ka uh, šo procesu kādam vajadzētu koordinēt. Tāpat arī man ir prieks, ka tika precizēta pagaidu mobilitātes koncepcija, kas ir radījusi problēmas pašreizējā direktīvā. Es pievienotu vēl, ka pagaidu mobilitāti varētu atvieglot, ja mēs atļautu deklarāciju sūtīt uz e-pastu, kas atbilstu pašreizējām komunikāciju tehnoloģijām. No otras puses, kā jau pagājušreiz norādīja, es uzskatu, ka deklarācijai vajadzētu būt derīgai visā valstī, jo ja reģionālās iestādes drīkstēs pieprasīt atsevišķu deklarāciju, tad tas sarežģīs situāciju. Uh, Tāpat arī kompensācijas pasākumi ir svarīgi pacientu drošībai un patērētāju aizsardzībai. Un, lai izvairītos no pārāk lielas daudzveidības eh, kompetento iestāžu praksē un eh, disproporcionāliem kompensāciju pasākumiem, vajadzētu ieviest Eiropas Savienības mēroga vadlīnijas šo pasākumu piemērošanai. Tas palīdzētu kompetentajām iestādēm un galu galā nodrošinātu viendabīgāku praksi. Es domāju, ka vadlīnijas būtu noderīgākas par kodeksu, kas varētu būt maldinošs termins. Kompensācija pasākumiem ir vajadzīgs arī augsts uh, apmācību līmenis. Tāpat arī uh, Eiropas programmai šajā jomā ir jākļūst par 20 astoņu valstu režīmu, kas pagaidām varētu būt nerealistiski, tāpēc mums vairāk jākoncentrējas uz kopīgu platformu veidošanu. Runājot par desmit gadu eh, prasību atjaunināšanu, es uzskatu, ka tās ir jāpārskata, ka ir skaidri jānorāda, ka tās ir minimālās apmācību prasības, kurām ir jāatbilst jaunākajiem zinātniskajiem un tehnoloģiskajiem sasniegumiem. Uh, Tāpat arī ir vajadzīgs eh, vienkāršots mehānisms, kā regulāri atjaunināt šīs prasības. Es augstu vērtēju uzmanību, ko referenti ir pievērsusi pacientu drošībai, tāpat arī es atbalstu imī izmantošanu paziņojumu sūtīšanai, kad uh, attiecīgais aprūpas speciālists vairs nav sankcionēts uh, īstenot savu praksi. Uh, Runājot par valodu jautājumu, tas ir ļoti svarīgs pacientu drošībai un patērētāju aizsardzībai, jo īpaši veselības aprūpas jomā, kur daudz no profesionāļiem varētu būt pašnodarbināti un nav veida, kā pārbaudīt viņu valodu prasmes. Tādā gadījumā valodu prasmju pārbauda būtu daļa no atzīšanas procesa, bet es vēlos uzsvērt, ka šīs tests nedrīkst kļūt par jaunu barjeru atzīšanas procesā. Visu beidzot es atbalstu referentes pieeja profesionālajām kartēm. Es uzskatu, ka mums ir vajadzīgs plašs ietekmes izvērtējums, kur ir jāskata individuāli gadījumi, kas eh, rada pievienoto vērtību sistēmai, kas ir pilnībā balstīta uz IMI. Manuprāt, šai kartē vajadzētu būt brīvprātīgai, bet līdz ko profesionālim ir šī karta, E, kompetentajai iestādē būtu tā obligāti jāpieņem, jo pretējā gadījumā šīs kartes uzticamība ir apdraudēta jau no paša sākuma. Visbeidzot, es neesmu drošs, kā sasaistīt šo karti ar dažādām imī datubāzēm. Mēs varētu balstīties uz imī, kas ir pilnīgi droša no datu aizsardzības e, perspektīvas, tā vietā, lai veidot kaut ko pavisam jaunu. Paldies! Visu beidzot, e, nākamais runātājs ēnu referente. Paldies, es runāšu dāņu valodā. Paldies! Es gribētu pateikties referentam par ļoti labo referentu, un, eh, kā jau es teicu, tas varētu būt labs sākuma punkts pēc eh, vasaras atvaļinājumiem. Gribētu viņai par to pateikties. Es varu piekrist lielākajā daļā jautājumu, tīpaši tur, kur iet runa par elastību un eh, birokrātijas samazināšanu, kā arī, kad iet runa par to, ka ir jāņem vērā veselība un arī drošība, tīpaši veselības aizsardzības jomā, un šeit svarīga ir valodas zināšana pārbauda, tomēr tā nedrīkst kļūt par barjeru vai par šķērsli, jo jaunajiem kandidātiem ir jānodrošina vienlīdzīga attieksme. Bet ir vēl trīs lietas, par kurām gribu runāt, kas mums ir svarīgi. Pirmkārt, profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana. Jūs ziņojumā runājat par šo profesionālo attīstību kā vienu no faktoriem, bet es domāju, ka mums vajadzētu nepārprotam noformulēt nepieciešamību paredzēt tiesības uz profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu, jo tas ir saistīts ne tikai ar drošību, bet arī uh, tā saucamo mūžilgo mācīšanos. Tālāk šī daļējā pieejamība. Es domāju, ka nevienu neapmierina tikai šāda daļēji profesijas pieejamība. Un vai vispār ir jēgas turpināt eh, tālāk attīstīt eh, šo domu vai šo, kompenc, eh, šo koncepciju? Tālāk trešā lieta, par ko gribēju runāt, ir prasības attiecībā uz kvalifikāciju. Man šķiet, ka ja mēs mēģināsim harmonizēt atsevišķās šīs profesijas, specifiskās profesijas Eiropas līmenī, tas varētu būtiski sašaurināt un samazināt šo sektoru uh, profesionālismu, ja tā varētu teikt. Es domāju, ka mums parlamentā vajadzētu raudzīties, lai šāda likumdošana tiktu attīstīta e, ciešā sadarbībā ar profesionāļu grupām, lai birokrāti Briselē nebūtu tie, kas nosaka, kāda ir e, šī kvalifikācija prasības platforma noteiktajā e, specialitātē. Tātad tās ir trīs svarīgās lietas mums. Bet nekā um, cita būtiski mums nav ko piebilst šī ziņojuma sakarā. Paldies, un paldies visiem ēnu referentiem par paveikto darbu kopā ar Maka Klārkins kundzi. Un es gribētu vēlreiz nosaukt tos, kas ir pieteikušies eh, izteikties, un es redzu, ka Gepārds kundze arī grib pievienoties sarakstam. Uh, tātad pārbaudu, vai visi ir uz vietas, jo mums ir eh, jāraugās, lai mēs varētu izskatīt vēl atlikušos divus darba kārtības punktus. Bet gribētu tiešām lūgt jūs izteikties īsi. Eh, Kotīris Kotīnis kundze, Žavā kundze, Kverdu Kampas, eh, Krēts Bilds kundze, Vailers kundze, Švāb kungs, Gepards kundze un Irigojas kundze. Nē, labi. Vai vēl kāds vēlas pieteikties? Čičsterkungs, jā, noteikti jūs. Es eh, gribētu lūgt jūs izteikties eh, ne vairāk kā divas vai trīs minūtes. Un mēs, teiksim, norādīsim apmēram indikatīvi, kad eh, jūsu runāšanas laiks ir beidzies. Kutērs Kutēns Kundz lūdzu vispirms. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu apsveikt eh, sirsnīgi referenti, jo es viņai piekrītu ļoti daudzos jautājumus, tīpaši eh, es pilnībā identificējos ar viņu saistībā ar attieksmi pret šo jautājumu, un es gribētu aicināt viņu izvirzīt vēl striktākas prasības šai sistēmai. Un es domāju, ka atsevišķas idejas eh, šajā ziņojumā noteikti var uh, pastiprināt un noformulēt daudz striktāk. Kas attiecās uz profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, tad šis jautājums ir saistīts ne tikai ar tīri profesionālajām kvalifikācijām, bet jāsaka, ka daudz profesiju praktizēšanā ir nepieciešams arī uh, sākotnējas zināšanas un kvalifikācijas, lai vispār varētu ienākt tirgū. Ja, piemēram, jurists pats ir saņēmis kvalifikāciju, bet viņš uh, nav atzīts profesijā. Piemēram, uh, viņš nav um, uh, akreditēts uh, um, attiecīgajā, um, piemēram, advokātu um, sabiedrībā, tad viņš nevar praktizēt kā advokāts. Es domāju, ka mums vajadzētu izstrādāt sistēmu un procesu, kur tiek ņemts vērā ne tikai profesionālās kvalifikācijas, bet arī profesionālā atzīšana un certifikāti, tad mēs progresu nepanāksim. Uh, Valstīs ir ļoti dažādas administratīvās sistēmas, kas ļauj um, noraidīt gan kvalifikāciju, gan arī zināšanas, un tas noteikti ir šķērslis cilvēku ienākšanai tirgu. Es negribētu, ka mēs pieņemtu regulu par regulātoriem, bet uzskatu, ka jo mazāk šķēršļi, jo labāk. Cilvēku profesionālie certifikāti būtu jāatzīst tādi, kādi tie ir elektriķis ir elektriķis, santehniķis ir santehniķis un punkts. Bet tajā pat laikā, protams, ir jāraugās, lai cilvēki turpinātu uzturēt savu kvalifikāciju un paaugstinātu to. Neaizmirsīsim, ka arī arotbiedrības ļoti bieži uh, izstumj jaunienācējus savas valsts tirgu, uh, Es arī esmu akadēmiķe, eh, man ir eh, mākslas zinātnieces grāts, eh, bet man ir ļoti bieži bijis jāaizstāv savas tiesības cilvēkiem stāstīt par mākslu, un es domāju, ka bieži mēs sastopamies ar viduslaikiem pielīdzinām tumsonību profesiju atzīšanas jomā un kvalifikāciju atzīšanas jomā. Tā kā es domāju, mums vajadzētu no vienas puses mazināt regulējumu, no otras puses padarīt procedūras caurskatāmākas, jo cilvēkiem ir tiesības zināt, kādēļ viņu kvalifikācija tikus noraidīta un kurš to ir izdarījis. Paldies! Es eh, devu jums papildus laiku, jo jūs eh, bijāt ēna referenti no vidus komitejas. Un es gribu Tagad došu vārdu Žvā kundzei lūdzu. Priekšsēdētāji kungs. Pirmkārt, grūtības rodas no fakta, ka e, māsiņa izrādās, ka nav māsiņa. Lielbritānijā apmācību ieguvusi e, medicīnas māsa, e, Beļģijā netiek atzīta kā e, medicīnas māsa pilnvērtīgi. Bet tāpat laikā mums ir jāaptver, ka atšķirību nav. Jo, ja mēs turpināsim atšķirības uzsvērt, mēs nekad ne pie kā nenonāksim. Jau 20 gadus mums turpinās šīs diskusijas. No vienas puses mums ir jāņem vērā subsidiaritātes princips, jo šīs mācību programmas netiek definēts vienā ietvarā. Bet tāpat laikā, ja Eh, ju, pie jums vieniem vai otriem vēršas jūsu valsts veselības profesionāļi, tad eh, es domāju, jūs saklausat te lielas briesmas eh, profesionāļiem netikt par tādiem atzītiem citā valstī. Franču medicīnas profesionāļi vai eh, pilsoņi apraksta, kā Vācijā vai Austrijā māsiņas pilnīgi nav spējušas viņus uh, pilnvērtīgi um, aprūpēt. Mums vajadzētu eh, izvairīties no šī uh, mūžīgā argumenta, ka tiek apdrautēta person, personas uh, drošība. Nē, es uzskatu, ka māsiņa var rūpēties par pacientu vienlīdz labi gan Anglijā, gan Francijā. Nākamais runājot par subsidiaritāti. Domāju, ka ir jāapņem vērā, ka ir 28. programmas veids, kas iet pāri visām nacionālajām programmām. Mums ir jāstāv pāri na eh, nacionālam egoismam, mazām e, ierobežotām egoistiskām vēlmēm, e, turpināt katras savas pašas valsts programmu. Subsidiaritātes dēļ vienmēr pastāvēs atšķirības, bet Mums ir jāņem vērā, ka grūtības pastāv, tomēr jāpieņem ideja, ka mēs varam profesionālām iz, e, iestādēm piedāvāt vēl 28. alternatīvu, Eiropas alternatīvu. Tā ir būtu minimālā uh, programma. Bet pieņemsim domu, ka ir jābūt šādai papildus programmai, kas pastāv uh, papildus 27 valsts programmā. Paldies! Well, Paldies, ka dalījāties savā pieredzē šajā jomā. E, e, profesors Grieda Kampos, jūs esat ļoti pieredzējis e, šajā jomā, došu vārdu jums. Paldies, priekšsētāji, runāšu portugāliski. Es gribētu apsveikt mūsu kolēģi par ļoti labi padarīto darbu jo ziņojums ir ļoti visaptverošs un ir skartas gandrīz visas problēmas, eh, kas ietekmē šo jomu, par kur runājam. It īpaši saistībā ar veselības aprūpas profesionāļiem, un šeit var viņai pilnībā piekrist. Direktīvas ir jātransponē ātrāk, Tajā pat laikā vajadzētu pavaicāt, kādēļ ir novērojama kavēšanās, ir tīpaši šajā sektorā. Kādi ir iemesli? Es piekrītu arī lietām, ko viņa teica par agrīnās brīdināšanas sistēmām, kā arī par sistēmu smagnējo eh, birokrātiskumu, kā arī par iespējām izmantot jaunās tehnoloģijas un iespēju eh, sniegt eh, pagaidu pakalpojumus. Tajā pat laikā es uzskatu, ka strādājošo mobilitāte Uh, patreiz ir pārāk ierobežota. Jo mēs redzam, ka ir ļoti būtiski ierobežojumi attiecībā uz trešo valstu piedarīgajiem un tiek izvirzītas arvien striktākas prasības attiecībā uz valodu prasmēm. Te tika pieminēta tā saucamā kopīgā platforma, kaut gan nesaprot, kas, kas konkrēti ar to ir domāts iet runa par to, ka šeit būtu nepieciešama parlamentārā pārbauda, bet nav īsti saprotams, kas ar to ir domāts. Tāpat tiek runāts par veselības aprūpas profesionāļu īpašā statusa atzīšanu. Bet ja mēs akceptējam, ka būs atsevišķas profesijas, kas ir vienlīdzīgākas nekā pārējie, tad, es domāju, maisam gals būs vaļā. Un Es domāju, ka šī problēma saistīta ne tikai ar patērētāju uzticību, bet ar to, ka profesionāļi paši neusticas tirgus mehānismiem un tiem neusticas arī profesionālās organizācijas. Tieši tādēļ daudzās valstīs ir vērojama liela kavēšanās un gausums transponējot direktīvas. Paldies! Um... Paldies! Horaca Bildes kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir prieks, ka mēs varam sākt darbu tādā vienprātībā. Es augstu vērtēju Ēmas paveikto, jo tie ir centieni vienkāršot procedūras un pēc iespējas labāk izmantot pieejamos tiešsaistes pakalpojumus. Es piekrītu arī Veņokons teiktē, ka uh, mums ir jāizmanto ikviena iespēja, lai parādītu Eiropas pilsoņiem, ka mūsu darbs uh, dod būtisku un reālu pienesumu. Un šeit es piekrītu, ka šī profesionālā karte, gan brīvprātīga, ir ļoti svarīgs uh, solis uz priekšu. Un es gribētu atgādināt, ka pagājušajā gadā mēs beidzot pieņēmām likumdošanu pār pacientu un veselības aprūpas pakalpojumu pārvietošanās brīvību, šīs aprites brīvību. Un es domāju, ka profesionālās kvalifikācijas atzīšana ir daļa no šī procesa. Tas nozīmē, ka ik viens var sniegt veselības aprūpas pakāpojums e, jebkurā Eiropas Savienības dalībvalstī, un jebkurš pacients var doties uz jebkuru Eiropas Savienības dalībvalstu pakāpojumu saņemšanai. Paldies! Vailers kundz lūdzu. Jā, kolēģie bildē, protams, ir taisnība. Mums jau ir direktīva, bet tas eh, nenozīmē, ka eh, mēs varēsim uz to paļauties, ja tā netiks eh, pareizi ieviesta. Tā netiek pareizi ieviesta. Uh, Jo, un pretējā gadījumā mums nebūtu komisijas zaļās grāmatas, pretējā gadījumā nebūtu šīs debatas par to, kas ir jālabo, kas ir jāvienkāršo. Tāpēc uh, mēs redzam, kāds uh, paradoks ir izveidojies. Uh, Dalību valstīs, kur steidzam ir vajadzīgs kvalificēts darba spēks, tur ātri tiek rasti veidi, kā um, nodrošināt šo atzīšanu un tikt galā ar šķēršļiem. Piemēram, ja visā Eiropā trūkstu ārstu, tad šajā jomā nerastos nekādas problēmas ar atzīšanu, tāpat arī ar aprūpas personālu. Uh, ja šajā jomā steidzami vajadzētu kvalificēt darba spēku. Tāpēc eh, mums ir jāraugās, ko, kādus pasākumus mēs varētu veikt saistoši visā Eiropas līmenī. Un uh, arī atbilstoši komisijas priekšlikumiem un mūsu referentes priekšlikumiem, un šī Profesionālā kārta varētu būt viens no veidiem, kā to panākt, bet tiešsaistes sistēma un profesionālās kārtas vienas pašas nepalīdzēs, ja nebūs politiskās gribas. Tāpēc varbūt, ka mēs varētu aicināt dalību valstis un mūsu kolēģis no dalību valstīm nopietni padomāt par šiem jautājumiem un varbūt arī plānotā videokonference varētu palīdzēt dalību valstīm tiekties uz barjeru nojaukšanu un uh, darbinieku brīvas pārvietošanās nodrošināšanu. Visi beidzot, kā jau Dāņu kolēģi teica, mēs ņemam vērā nacionālās tradīcijas, arī Vācijā ir sava sistēma, kas ir līdzvērtīga profesionālo izglītības iestāžu sniegtajai izglītībai. Mums ir kopīga sistēma ar Luksemburgu, ar Austriju, un uh, Līdz ar to sistēma darbos labi un uh, nav nekādu problēmu pirmās direktīvas ietvaros, un šādas sistēmas nedrīkst apdraudēt ar otro direktīvu. Mums ir jāuzmanās netraucēt to sistēmu darbībai, kas jau labi darbojas saskaņā ar pirmo direktīvu. Uh, uh Paldies. Turpina, noslēdzot uh, mūsu runātāju sarakstu, dosim vārdu Švābu kungam. Jā, paldies priekšsēdētāji. M mums šeit komitejā valda vienprātība, ka Maklārkīnas kundzes ziņojums ir labs, tas pievēršas virknei uh, dažādu jautājumu, un man ir man šķiet, ka viņas priekšlikumu par šo profesionālo kārti mums vajadzētu vēl apsvērt, eh, bet eh, katrā ziņā šis priekšlikums būtu atbalstāms. Tāpat arī es uzskatu, ka viena ceturdaļa no Eiropas Savienībā reģistrētajām profesijām pastāv tikai kādā vienā dalību valstī. Uh, Un tāpēc man ir jautājums, vai arī šāda tipa profesijas ir jāreglamentē. Varbūt, ka mēs varam šeit eh, sniegt lielāku brīvību. Tāpat arī es paraudzījos uz šo solvit jautājumu, un situācija ir tāda, ka saskaņā ar solvit statistiku divas trešdaļas visu problēmu ir Uh, saistībā ar profesionālo atzīšanu nāk tikai no četrām dalību valstīm, tāpēc varbūt vajadzētu pāanalizēt, kāpēc tikai šajās četrās dalību valstīs ir tik daudz problēmu ar profesionālo atzīšanu. Gebhards kundze jautā, kurās, es uh, iesniegšu jums šo dokumentu, un jūs pēc tam varēsiet ar to iepazīties. Paldies! And finally, Mrs. Gephardt. Un vispēcot Gebhards kundze. Jā, paldies arī es vēlētos eh, uzteikt šo ziņojumu, jo tajā ir iekļauts ļoti daudz būtisku jautājumu, bet tāpat arī būtu pāris lietu, ko varētu uzlabot. Un es arī vēlētos, lai spēcīgāks akcents tiktu likts uz to, kas ir sasniegts jau tagad ar pašreizējo direktīvu, uh, piemēram, attiecībā uz eh, pārvietošanās eh, brīvību, mēs vēlamies turpināt eh, virzību, kas šeit ir sasniegta. Tāpat arī, piemēram, medicīnas jomā ir risinātas problēmas, daudz procesi ir padarīti automātiski un rastos sarežģījumi, ja šie procesi atkal tiktu apšaubīti. Uh, Tāpat ir virkne aspektu, uz eh, kuriem būtu jāliek spēcīgāks akcents, tostarp arī uz dalību valstu atbildību direktīvu ieviešanā. Divos vai trijos punktos, uh, Maklārkins kundze, jūs jau esat uz to norādījusi, bet es domāju, ka šis aspekts būtu spēcīgāk jāizceļ. Mēs Eiropas parlamentā, bet arī uh, nacionālie parlamenti uh, īsteno noteikums tā, lai uh, iedzīvotāji varētu gūt no tiem labumu, un es domāju, ka šis ir punkts, kas būtu jāuzsver jūsu ziņojumā. Man ir jautājums arī par šo daļējo piekļuvi. Uh, Jā, protams, šī daļējā piekļuve reizēm ir noderīga, es to neapšaubu, taču, manuprāt, tas nav būtisks aspekts. Pastiprināta daļējā piekļuve Eiropas Savienības likumdošanā var draudēt ar pastiprinātu fragmentāciju un sarežģītību, tāpēc es uzskatu, ka mums ar šo tēmu ir jārīkojas ļoti uzmanīgi. Uh, lai nesanāk tā, ka tas, kas ir iecerēts kā palīdzība daudzās procesi, profesijās, sasniedz eh, pilnīgi pretēju mērķi, apdraudot brīvu piekļuvi un arī profesijas eh, kvalitāti, tostarp apdraudot patērētāju un pacientu tiesības. Astotajā punktā jūs norādāt uz reglamentētajām profesijām. Uh, Jā, tā ir, ka dažās valstīs šīs reglamentētās profesijas ir problēma, bet no otras puses reglamentācija ir arī svarīga, lai nodrošinātu profesionālās darbības kvalitāti. Es uzskatu, ka šeit ir vajadzīgs precīzāks formulējums, proti, ko jūs domājat ar šo teikumu, ka reglamentēto profesiju skaits Eiropas Savienībā ir jāsamazina, kuras profesijas kādā veidā atbilstoši kādiem kritērijiem, es domāju, ka tajā mums ir jāiedziļinās. Mēs nevaram tā vienkārši vispārīgi ierakstīt, jo reglamentētās profesijas bieži vien ir iemesls, kāpēc daudzi profesionāļi tiek labāk atalgoti. Un līdz ar to mēs Nedrīkstam pēkšņi kaut kādas profesijas izslēgt no šī saraksta, kas eh, mazinās pievienoto vērtību, ko gūs daudz darba ņēmēji. Visu beidzot par profesionālo kārti runājot. Arī man šis ir ļoti tuvs jautājums. Protams, ka eh, tai vajadzētu būt brīvprātīgai. Mēs nedrīkstam nevienu piespiest eh, izmantot šo profesionālo kārti. Uh, bet es būtu ļoti pateicīga, ja mēs uz šo punktu paraudzītos pozitīvāk un apdomātu tos daudzos jautājumus, kas ir jāprecizē. Tie varētu būt eh, jautājumi, ko vajadzētu skatīt kontekstā ar pievienoto vērtību. Jo šī kārte vienlaikus nozīmē arī brīvu pieeju tirgumu, ko atzīst arī atbilstošās iestādes. Tas ir tas mērķis, ko mēs gribam sasniegt. Jautājums ir, kā tas tiks panākts, kādi kritēriji tiks piemēroti un tā tālāk. Un tas jau ir tāds otršķirīgāks jautājums, bet šajā iniciatīvas ziņojumā vēl nav runa par likumdošanu, bet gan par mūsu izrādīto politisko gribu un tur nav runa par specifiskām problēmām, bet gan par mērķu noteikšanu, ko mēs vēlamies sasniegt. Paldies! Paldies eh, par jūsu pienesumu šajā būtiskajā debatē ar daudziem svarīgiem punktiem, mm, ko Maklārkins kundze ir ieskicējusi. Es eh, aicinu Jurgenu arī iesaistīties komentēšanā un pateicos par uh, līderu lomu, ko viņš ir uzņēmies, jo ir veikts liels darbs. Un īpaši paldies par to, ka viņš atbalstīja mūsu dalību un paldies par speciālu starpa grupu. Tā kā mums ir no, nu, ļoti noderīgs viņa darbs, lai mēs labāk saprastu šo procesu, un tas ir eh, viens no eh, labumiem jaunajam ietvera uh, lēmumam, kas ir veiksmīgi rīsnots. Tā kā paldies, tas mums ir labi noderējis. Hirken, eh, tev dod vārdu uz aptuveni piecām minūtēm, lūdzu. Eh, paldies, priekšstādātāji! Paldies par laipniem vārdiem! Eh, protams, paldies Maklārkins kundzei par ļoti veiksmīgo, tāpat laikā kodolīgo atzinumu par šo ļoti plašo tēmu. Centīšos eh, neizmantot visu man dotās 5 minūtes, izteikšos īsi. Komisija izstrādāja zaļo grāmatu, tātad mēs neesam pieņēmuši gala nostāju. Un mēs ar interesi gribam dzirdēt, ko parlaments eh, teiks savā iniciatīvas ziņojumā. Gribu tikai atgādināt, ka šī iniciatīva ir daļa no vienotā tirgus akta. Uh, Eh, viens no eh, virzītājspēkiem eh, vienotā tirgus aktā ir jautājums, kā mēs varam uzlabot pat, pilsoņu uzticību jautājumos attiecībā uz veselības aprūpi, uz drošību, kas ir pilsoņiem ļoti svarīgi jautājumi. Vēl viena svarīga doma ir, kas ir arī sarežģītāka, kā tas palīdz ekonomikai. Un te komisija ļoti uzsver, ka ja nepanāksim ekonomikas izaugsmi, kā gan vispār spēsim izkļūt no uh, Eiropas uh, ekonomiskās krīzes, kurā šobrīd esam. Te man ir uh, divi komentāri. Viens par ceturto punktu par pakalpojumu pagaidu sniegšanu. Viens izaugsmes faktors ir pagaidu servisu uh, pakalpojumu sniegšana. Pirms dažiem gadiem Eiropas Savienība lēma, ka atsakamies no eh, iepriekšējas kvalifikācijas pārbaudīšanas. Eh, vienīgi izņēmums ir eh, veselības aprūpas un drošības jomās. Jautājums saglabājas par to, kas vēl ir jānoskaidro. Ir paustas bažas par to, ka mēs varētu no jauna atklāt diskusijas par iepriekšējo diskusiju ir izstrādāt priekšlikumi esošai direktīvai, noteikti konkrētas dienu uh, skaitu, un tas beidzās ar lielu izgāšanos. Nu, un līdz ar to esošajā direktīvā tiek atkārtot iepriekšējās direktīvas domas. Un uh, tiesa par to lēma katrā gadījumā atsevišķi. Vai tiešām mēs gribam atsākt diskusijas par paskaidrošanu, ko nozīmē eh, pagaidu mobilitāte, eh, vai tas veicina mūsu ekonomiku, vai mums tiešām vajag eh, specifisks normas šai saistībā. Mēs īpaši runājam par patērētājiem, kas šķērso robežas, un šaistībā es īpaši gribējuši uzklausīt īnta komentārus, bet par pārējo domājam, ka pagaidu pakalpojumu sniegšanas normas jau pastāv. Vēl viens komentārs arī ņemot vērā, ka gribam panākt izaugsmi, ir eh, tas, ka daudzas iesaistītās puses eh, nav apmierināts ar šo daļējo principu. Eh, tas nav princips, ko izstrādājas Eiropas komisija, bet gan Eiropas Savienības tiesa. Līdz ar to, vai tiešām vajag papildus skaidrojumus? Ja iedomājamies situāciju kāds, uh, Eh, ierodas no eh, vienas eh, valsts ar konkrētu kvalifikāciju un grib tu, savu profesiju turpināt citā dalību valstī. Ja skatos uz 13. punktu, jūs atsaucaties ne tikai uz veselības, bet arī uz drošības apsvērumiem. Ja tiešām to uzsveram, tad mums jāskata vēl arī uh, tiesas nolēmumi, piemēram, par celtniecības sektoru. Tā kā es uzskatu, ka te ir sarežģīts jautājums, kuru varbūt šobrīd vēl nevajadzētu pilnībā atrunāt. Šobrīd uh, mēs izskatām katru gadījumu atsevišķi, komisija, piemēram, saņem kādus sūdzības un uh, ziņo par to dalību valstī, kura tad groza savas normas attiecībos konkrēto profesiju. Nākamais par profesionālo karti. Mēs uh, uzskatām, ka visi referents uzskaitītie aspekti ir, vērt, ir apspriešanas vērti. Iespējams, to varēsim darīt uh, seminārā oktobrī. Piedaloties ekspertu grupai, kas uh, apzinās visas tehniskās detaļas un ir arī mm, iepazīstināt ar konkrētiem piemēriem. Ja pirms šī fóruma jūs vēl varētu sazināties ar mums, ar komisiju, mēs labprāt jums pastāstīsim par lietu attīstību. Es īsti nezinu, vai tas ir uh, labākais forums, kurā to darīt, bet uh, pirms vienotā tirgus fóruma, ja jums ir vēl kādi jautājumi, es, mēs esam atvērti uz tiem atbildēt. Iekļavos piecās minūtēs. Paldies! Lielas paldies! Te dod atkal vārdu Maklārkins kundzei, kas varētu apkopot uh, viņas teikto. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos pavisam īsi un uh, gribētu pateikties visiem ēnu referentiem, jo visi jūsu pienesums šodien noteikti man palīdzēs. Un es domāju, mēs esam visi vienas prātas savā vēlmē realizēt šo prioritāti vienotajam tirgumam. Un tas ir mūsu uzdevums un pienākums šajā komitejā ar šo ziņojumu pateikt komisijai, ko mēs domājam, kā arī um, atspoguļot konsultācijās e, konstatēto, lai parādītu, ka mēs uzklausām pilsoņus un tiecamies e, sasniegt to, par ko šeit runājam, kas attiecās uz daļēju piekļuvi. Jā, Eiropas kopiena tiesa ir pieņēmusi nolēmumu, bet, kā es teicu, konsultācijās e, iesaistītajā tās personas un, un, un šeit klātesošie uzskata, ka ar šajā gadījumā situācija nav risināta ar pareizajiem instrumentiem un līdzekļiem. Un es domāju, ka mums ir ļoti svarīgi, lai attiecīgās normas nacionālajā līmenī tiktu ieviestas korekti, un mums ir regulāri jāsako situācijai un notikumu gaitai. Un ik reizi, kad kompetentās iestādes neīsteno šo direktīvu, nozīmē to, ka uh, darbņēmē nevarēs brīvi pārvietoties un patērētāji netiks pienācīgi aizsargāti. Tā kā gan mums, gan komisija, komisija ir jāuzsver tieši šis aspekts. Arī vēlāk, kad likumdošana tiks eh, skatīta un pieņemta padomē. Priekš Maklārkins kundze vēl par ēnu referentu datu sanāksme. Es ceru, ka būs eh, divas sanāksmes eh, šī septembrā Strasbūras plenāra sesija, ap plenāra sesija laikā. Un tad es domāju, ka mēs varēsim noteikti arī iestrādāt jūs iesniegtos eh, grozījums, ņemot vērā 17. datuma galtermiņu. Paldies! priekšsēdētājs. Es tikai gribēju vēlreiz apstiprināt, ka 19. septembrī mums būs eh, video konference ar atbilstošo komiteju Vācijas Bundestāgā, un tas notiks pussešos šķiet šajā telpā. Un Būtu ļoti labi, ja visi ēnu referenti būtu klāt un arī pārējie interesētie deputāti. Jo es domāju, ka no Bundestāga puses tur noteikti būs cilvēki pilnā sastāvā. Tālāk Tātad šī videokonference notiks eh, zālē 2Q2 pussešos 19. septembrī. Nu, un tad, protams, arī turpināsies viedokļu apmaiņa par grozījumiem, un 17. oktobrī mēs balsosim komitejā par Maklārkienas kundzes ziņojumu, un novembrī uh, notiks balsošana plenārs sēdē, un es domāju, tas ļoti veiksmīgi sakritīs arī ar uh, komisijas uh, grafiku šī jautājuma sakarā. Lielas paldies visiem par šo sesiju. Un tagad pārējām pie nākamās diskusijas uh, par atzinuma projektu, ko skatām tagad pirmo reizi. Bet es došu varbūt dažus mirkļus tiem cilvēkiem, kas nepaliek uz turpmāko diskusiju klusu pamest telpu. Tātad pirmais atzinums ir ko, atzinums, ko sniedzam mēs starptautiskās tirzniecības komitejai, kas gatavo pašiniciatīvas ziņojumu pār eh, barjerām eh, tirzniecībai un ieguldījumiem. Tātad eh, Konstants Legrip ir referente, ēna referents Roberts Tīs, Grips kundze, es te zinu, Lurel kundze, Ruler kundze arī ir ēna referente. Es domāju, ka noteikti kāds no zaļajiem būs, un es esmu ECR grupas sēna referents. Tātad, Legrip kundze, aicinu jūs uzsākt šo diskusiju. Paldies, priekšsēdētāji! Šodien esam, uh, lai apsvērtu, kādi pastāv šķēršļi tirzniecībai un, eh, un ieguldījumiem Eiropas Savienībai. Uh, un kā tos novērst un iezīmēt rīcības ceļus, lai uzlabotu piekļuvi tirgumu un atceltu šķēršļus, kas bieži saistīti ar citiem aspektiem, nevis ar tarifiem. Šāda veida ziņojums e, ir e, izstrādāts pirmo reizi, un komisija šādu stratēģiju iezīmē pirmo reizi Eiropa 2020 stratēģijā. Mē, vairāk mērķis nav um, muitas tarifu mazināšana, bet reglame, regulatoro barjeru mazināšana. Jo tās rada nopietnus šķēršļus Eiropas Savienības uzņēmumiem mūsu strateģiskajos uh, partneros, kas ir Ķīna, Japāna, Argentīna, ASV, Krievija. Valstis, uh, Eh, kurās eh, izņemot Argentīnu un Brazīliju, nenotiek nekādas eh, pārunas pār brīvu divpusēju apmaiņu. Komisijas mērķis īsumā, kā tas iezīmē šajā ļoti interesantajā atzinumā, kur es visiem iesaku jums izlasīt, ir padarīt Eiropas tirzniecības politiku uzņēmējdarbībai draudzīgāku, lai ES uzņēmumi varētu leģitīmi piekļūt mūsu partneru valstu tirgiem. Un priekš tā ir e, nepieciešams e, izvairīties no protekcionisma. E, tirzniecības apmaiņā, kas varētu kavēt izaugsmi un labklājību. Mums ir e, jāatceras, ka e, IKP e, Eiropas Savienībā varētu nopietni celties, ja mēs at, at, atrisinātu netarifu šķēršļus, kas beztarifu tirsniecības šķēršļus, kas kavē mūsu uzņēmumu darbību. Mums tāpat runā par piekļuvu publiskajiem tirgiem, par intelektuālo e, īpašumu un par e, šo jautājumu risināšanu ilgtermiņā. E, piemēram, mūsu arī runājot par reglamentāciju un tehniskajām normām attiecībā uz pakalpojumiem un investīcijām kas iezīmēs komisijas martā prezentētajā atzinumā, mums ir eh, jārunā par delegācijām, kas parādās visā pasaulē, un arī par dalību valstu atbildīgajām iestādēm. Mums jāpanāk tās runā vienā balsī ar mūsu tirzniecības partneriem ārpus Eiropas, lai atrisinās šos dažādos šķēršļus tirzniecībai un ieguldījumiem. Atzinuma projektā, ko jums šodien iesniedzu, koncentrējos uz jautājumiem, kas, eh, protams, galvenokārt skar mūsu komitejas eh, darbības jomu, un īsumā gribēju uzsvērt uz to, ka nepieciešams turpināt Eiropas komisijas un dalību valsts uzsāktās rīcības, cenšoties uh, likvidēt beztarifu tirzniecības šķēršļus un īstenot Eiropas stratēģiju par piekļuvi ārējiem tirgiem. Otrais punkts ir jāveicina eh, noteikumu konverģence un starptautisko standartu pieņemšana plašākā apjomā. IMCO mēs jau esam runājuši par specifiku, kas vieno Eiropas Savienību un mūsu strateģiskos eh, partners, piemēram, Transatlantijas eh, fórumu, kurā sadarbojamies ar ASV. Šādi un līdzīgi fórumi ir jāturpina, jāpiešķir tiem liela uh, nozīme un jācenš ar tiem panākt konkrēti rezultāti. Trešais punkts par publiskajiem um, iepirkumiem. Uh, es uh, pār piekļuvu tiem. Uh, te ir uh, jāturpina risināt uh, esošie šķēršļi, uh, lai mūsu eh, sadarbības partneri būtu tikpat atvērti pret mums, kā mēs pret viņiem. Barņēkungs norādīja, ka komisija pārdomā, kā ieviest instrumentu, kas palīdzētu nodrošināt lielāku līdzvērtību un savstarpējību publiskajos iepirkumu jomā, un mēs ar nepacietību gaidām, kad komisija šo instrumentu ieviesīs eh, darbībā, it īpaši sadarbībā ar Ķīnu kur mums ir eh, jābūt pārnās ļoti uzmanīgiem. Skatoties eh, par to, kā Ķīna iesaistīsies eh, šajā līdz nolīgumā par valsts iepirkumiem. Mēs visbeidzot runāju, ka mums ir ar mūsu partneriem jāapsver divi svarīgi jautājumi. Tas ir viens produktu drošība un Otrs eh, - intelektuālā īpašuma tiesību ievērošana mūsu komisijai ļoti svarīgas tēmas. Nu, ko daudz ilgāk vairs neizteikšos, eh, bet eh, es ar lielu interesi labprāt uzklausīšu kolēģu komentārus, jautājumus un centīšos arī pēc iespējas labāk uh, iekļaut atzinumā grozījumus, ja tāds iesniegsiet. Paldies! Paldies! par ļoti skaidro skaidrojumu. Domāju, ka jūsu atzinums ir ļoti veiksmīgs. Un arī turpina uh, sniegt ieguldījumu pie Eiropa 2020 pamata mm, dokumenta. Bet, nu, uh, katrā ziņā esmu priecīgs tēt vērsties pie uh, eh, Fendergārdas kundzes, kas ir uh, galvenā ēnu referente. Uh, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies eh, eh, Legrifas kundzei par atzinumu projektu. Mēs gribam nodrošināt eh, savstarpējību un vienlīdzīgu piekļuvi tirgiem, nosakot publiskā iepirkuma normas Eiropas Savienībā un ar mūsu sadarbības partneriem. Tam es piekrītu, bet es nepiekrītu Ķīnas iekļaušanai to valstu sarakstā, e, kur pastāv nopietnas grūtības publiskā iepirkuma jomā. Drīzāk mums vajadzētu runāt par valstu grupu, kurās ir e, sarežģījumi e, tirsniecības un ieguldījumu jomās. Ir arī attīstītas valstis, kuras ir parakstījušas publisko iepirkumu uh, Uh, līdzdalību nolīgumā, nolīgumā par valsts iepirkumiem, kurās uh, tomēr tas netiek uh, īstenots. Sadarbībā ar Eiropas, ar ASV mums vajadzētu turpināt strādāt. Jāņem vērā esošās tehniskās barjeras un ienākumi Eiropas Savienībā, kas tiek palaisti garām šo šķēršļu dēļ. Mums vajadzētu norganizēt uh, Eiropas parlamenta komitejas un veicināt, ka uh, deputāti, kam ir pieredze kādā konkrētā geogrāfiskā jomā, ka tie arī piedalās uh, sa sarunās ar atbilstošiem reģioniem. Visbeidzot, mums jānodrošina ilgspējīga attīstība lai, un uh, sociālo normu īstenošana ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī sadarbojoties ar mūsu sadarbības partneriem. Paldies! Paldies! Uh, Prendergast kundze. Um Paldies, priekšsēdētāji! Man ir prieks, ka esam atpakaļ pēc vasaras atvaļinājumiem un atrodam fronti tādā situācijā, kādu to atstājām pirms atvaļinājumu. Augst vērtēju e, referentes paveikto šai atzinumu sakarā un es piekrītu uh, viņas teiktajām ļoti daudzos aspektos, un tas eh, sakrīt ar manu atzinumu par Eiropas Savienības un Ķīnas attiecībām, par kur runāsim rīt. Man ir jautājums par vienu no tēmām šajā atzinumā par investīcijām. Es esmu runājis ar vairākiem ekspertiem, strādājot pie sava atzinuma uh, par investīcijām, un man šķiet, ka investīcijas, tā kā tās ir minētas arī atzinuma nosaukumā, uh, varētu šo jautājumu attīstīt tomēr detalizētāk un padziļinātāk. Tālāk, otrajā punktā Es citēju, cer, ka uh, varētu uh, atsākt dialogus ar dažiem no partneriem par, uh, lai uh, sasniegtu konkrēts rezultātus. Es brīnos par vārdu dažiem, some of the partners, dažiem partneriem. Uh, vai jūs tos konkretizēsiet, vai arī vienkārši tā ir uh, valodnieciska kļūme? Tad tā ir neliela detaļa kuras sakarā es gribētu zinām precizējumu. Paldies! Rūlerkundze. Paldies! Arī es vēlētos pateikties referentē par viņas priekšlikumu, un es katrā ziņā atbalstu šo otro punktu attiecībā uz standartizāciju un normām. Tas man ir ļoti svarīgs. Un es vēlētos eh, norādīt uz vēl vienu aspektu, kas ir iekļauts arī manā ziņojumā, un es ceru uz pamatīgākām diskusijām komitejā. Eh, protams, runājot par šiem iepirkumiem, ir eh, jāievēro virkne noteikumu, kā piemēram neparasti lētu piedāvājumu noraidīšanu un uh, daudzas dalībvalstis tam nepievērš pienācīgu uzmanību, un jautājums ir, kāpēc tās to nedara, ja mēs vēlamies ieviest turpmākos uh, noteikumus, vai šie turpmākie noteikumi mums kaut ko īpaši dos, ja netiks izmantot šie noteikumi. Un uh, tāpat arī, vai mēs uh, vēršoties protekcionisma virzienā, mm, neradīsim paši sev problēmas. Uh, tāpēc ir jāizvērtē, kuri instrumenti ir piemēroti un pareizi, un tāpat arī eh, e, tas, ka Eiropas Savienība šo vienošanos īpaši restriktīvi ir īstenojusi, eh, es domāju, ka ar šo direktīvu mēs varētu padarīt situāciju mazāk ierobežojošu un nodrošināt lielāku eh, elastīgumu šajā jomā. 1,3% uh, pārobežu iepirkumu ir, ir ietekme uz, ar, arī uz citām valstīm, tāpēc mums ir uh, ļoti uzmanīgi jāskatās, uh, kādu ietekmi mēs radām. Paldies, daži komentāri no manas puses. Es piekrītu tam, ka mums ir izveidojies ļoti labs uh, ietvers, bet kolēģi ir pievēršies virknei tēmu, kas varētu uh, pastiprināt šo ziņojumu, jo īpaši Prendegārdas kundzē taisnība. Uh, un saistībā ar šo iepirkumu procedūru ļoti pārsteidzoši bija tas, ka komisijas ziņojumā ir pausts pārsteigums par ASV iepirkumu. Uh, necaurskatāmību un atvērtības trūkumu. Es pats devos uz Japānu, piedalījos Japānas delegācijā, un tur šie valsts iepirkumi arī ir viens no būtiskākajiem jautājumiem, kur trūkst piekļuvs, un daudz uzņēmumi gūst no tā labumu. Es domāju, ka uh, arī Ruleris kundzes pieredze šeit būs ļoti vērtīga. Otrakārt, es vēlētos, lai būtu kādi papildu materiāli par konsekventuma trūkumu tehnisko standartu jomā. Bieži vien tiek noteiktas papildu pārbaužu prasības, un uh, tas ved uz protekcionismu. Tas ļoti īpaši notiek uh, tādās valstīs kā SV, Japāna un Ķīna, uh, kur, piemēram, Eiropas pārbaudas netiek pieņemtas, bet tiek pieprasītas papildu pieredzes, un tas rada papildu barjeras un slogu. Tāpat arī daudzos gadījumos trūkst zinātnisku pierādījumu tādās jomās kā veselības aprūpe, pārtika un aprīkojums, kas tiek droši pārdot Eiropas Savienībā, bet netiek akceptēt citās valstīs. Uh, Es uzskatu, ka šīs jomas ir ārkārtīgi būtiskas. Man ir prieks, ka Legrīpas kundze izteicās par standartiem, un uh, tie ir īpaši svarīgi arī šajā uh, komitejā. Mēs sāksim arī jaunu projektu ar komiju kundzi. Mums ir jāpanāk, ka standarti šeit kļūst par vienu no akceptiem, akcentiem, un uh, Legripas kundze pareizi pieminēja uh, mūsu iesaistīšanos transatlantiskās ekonomiskās padomas darbā, un uh, viena no jomām, kur mēs panācām dā, progresu sadarbībā ar ASV, standartu veidošana jaunās jomās kā viedtīkli vai nanotehnoloģijas. Esam izstrādājuši vienotu standartu kopumu, mēs neveidojam jaunas tirzniecības barjeras bet uh, mazinām tās, un tā ir tendence jauno tehnoloģiju jomā. Es domāju, ka ASV tādā veidā var arī globāli parādīt, ka tā ir gatava sadarboties jaunajās tehnoloģijās, un uh, varētu jo īpaši iesaistīt Japānu un Ķīnu šajā procesā. Tas varētu būt veids, kā risināt eh, dažas dziļas ielgušas birokrātijas problēmas. Visu beidzot, mums noteikti vajadzētu pievērsties muitas jomai, jo mēs esam atbildīgi arī par to, un komisijas ziņojumā ir norādes uz birokrātiskiem šķēršļiem muitā, slēptām barjerām. Tāpēc mēs šeit varētu sniegt būtisku ieguldījumu. Un uh, būtu labi, ja mēs varētu iekļaut šajā ziņojumā Uh, norādi, ka šie jautājumi varētu attiekties uz starptautisko tirzniecību, taču uh, atbildīgi ir arī tie, kas strādā iekšējā tirgu, jo iekšējā tirgu mēs jau saskaramies ar šīm barjerām investīcijām, barjerām valsts iepirkumiem, nekonsekventiem standartiem, politikas stratēģiju trūkumiem un tā tālāk. Un uh, mani at, man atgādināja uh, Lamīkungs, iepriekšējais tirzniecības komisārs, ka Eiropas Savienība ir pasaules līdere uh, iekšējā tirgus uh, procesos, tāpēc šai komitejai ir vairāk jāiesaistās un vairāk jāsadarbos ar Tirzniecības ģenerāla direktorātu, un man ir prieks, ka komisārs ir bijis šeit un runājis ar mums par to, bet es uzskatu, ka Uh, iesaistīšanās ir svarīga. Es piedalos arī Transatlantijas ekonomikas padomē, un es domāju, ka mums vajadzētu lūgt ASV delegācijai, lai tā kopā ar mūsu kolēģiem vairāk iesaistās šajos procesos, jo visas Eiropas Savienības dalību valstis varētu sniegt savu pienesumu šajā procesā. Un esmu drošs, ka mans kolēģis Vitāls Morēra, ar kuru mēs cieši sadarbojamies, arī ir iesaistījies, un varbūt mēs varētu padomāt par veidiem, kā uh, risināt situāciju. Tas ir mans uh, komentārs kā referentam, varbūt vēl kāds vēlas izteikties Švabkungs. Jā, paldies priekšsādētāji arī uh, šajā gadījumā jau galvenais ir pateikt, es gribētu koncentrēties uz trim punktiem. Pirmkārt, es vēlos pateikties Legripas kundzei par viņas atzinumu. Uh, tā ir izdevusies un rūpīgi izsvērta dažādu argumentu kombinācija, gan no šīs komitejas skatu punkta, gan no globalizācijas skatu punkta, un eh, jo īpaši ir jāuzsver sadarbība starp eh, Eiropas Savienību un ASV, kas tika uzsvērta, un tostarp mums arī ir jāapsver, ko mēs, kā iekšējā tirgus komiteja, varētu darīt, lai optimizētu šo transatlantisko dialogu. Šī tēma jau kādu laiku ir mūsu darba kārtībās, bet nav gūta nekāda īpaša panākuma, tāpēc mēs varētu vēlēties, lai šī komiteja darītu vairāk. Otrakārt, es uzskatu, ka Ķīnai nevajadzētu būt uh, eh, Lagripas kundzes atzinuma centrā jāskatās, eh, kā šis jautājums ir saistīts ar iekšējo tirgu un eh, mūsu komitejas eh, globāli skatāmajiem jautājumiem, tostarp arī intelektuālā īpašuma aizsardzība piekļuva tirgumu. Un man ir prieks par to, ko Rūls kundze sacīja. Ceturtajā punktā mums ir tāds ļoti izsvērts formulējums. Mums vajag būt piesardzīgiem. Tas tiesa attiecībā uz potenciālo regulējumu, taču jau esošajos eh, noteikumos, kā piemēram eh, iepirkumu eh, nolīgumā, ir zināmas atrunas, ko nedrīkst neņemt vērā, un mums par tām ir jādiskutē. Un uh, šī nolīguma īstenošana arī ir būtiska tēma, par ko vajadzētu padomāt. Tika pieminēts arī Japānas jautājums. 8. jūlijā komisija skaidri norādīja, ka uh, Japāna ir sniegus piekļuvu 25% savu tirgus, kamēr Kanāda tikai 4%. Un uh, mēs gan īsti nezinām, kā šie skaitļi ir radušies. Uh, Varbūt, ka komisija varētu mums vēlreiz paskaidrot, kā šie skaitļi ir aprēķināti, lai mēs eh, varētu pārliecināties, ka mēs arī savu argumentāciju veidojam pareizi, bet kopumā es vēlos pateikties Lagripas kundzei par viņas priekšlikumiem. Paldies, kolēģi. Man liekas, ka Pilcerkungs no Tirzniecības ģenerāla direktorāta ir šeit. Varbūt jūs varētu komentēt eh, kolēģi teikto. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies priekšsēdētāji par iespēju pārstāvēt šeit komisiju, un mēs pateicamies Inta komitejai par to, ka tā ir eh, sniegusi ļoti noderīgu ziņojumu mūsu darbam, un tirzniecības politikas stratēģija, tirzniecības barjeru likvidēšana ir ārkārtīgi svarīga. Uh, Un tāpēc arī mēs strādājam pie stratēģijas, un mūsu politika ietver arī ikgadēju ziņojumu par tirzniecības investīciju barjerām, ko mēs katru martu iesniedzam Eiropas, nu, pavasara Eiropa padomē. Un uh, mēs katru gadu tādajādi ziņojam, kāda ir situācija ar mūsu tirzniecības partneriem. Es vēlos uh, īsi komentēt uh, šo ziņojumu. Tas ir uh, tāds stūrakmens, kas parāda tirzniecības attiecības ar trešajām valstīm. Tostarp arī parāda to uzticamību, kādu mēs piešķiram tirzniecības nolīgumiem un uh, arī to, kā mēs lūdzam dalību valstis sadarboties, neraugoties uh, uz viņu pašu politiskajām stratēģijām un divpusējiem dialogiem ar trešajām valstīm, lai panāktu tirzniecības barjeru likvidēšanu un šī jautājuma aktualizēšanu politiskajā darba kārtībā. Es pateicos par šīs komitejas ieinteresētību, par to, ka tā ir izstrādājusi atzinumu par būtiskām barjerām tirzniecībā, investīcijās, pakalpojumu jomā. Paldies jums, un mēs priecājamies par jaunām idejām kas palīdzēs arī īstenot komisijas idejas, veidojot efektīvu politiku un likvidējot visa veida bārjeras, lai varētu nodrošināt taisnīgāku eh, globālo tirzniecību un vienlīdzīgāku spēles laukumu globālajos tirgos. Paldies! Paldies par šo. Uh, komentāru Švābu kungs uzdeva specifisku jautājumu par Japānu. Varbūt, ka jūs varētu mums nosūtīt atbildi uz šo jautājumu, jo tas varētu būt ļoti interesants. Bet, jebkurā gadījumā, mēs uh, sekosim līdz notikuma attīstībai par tēmām, eh, ko jūs pieminējāt. Oui, euh, merci, le... Paldies, priekšstādātāji kungs! Liels paldies! visiem, kas izteicās, it īpaši Jānu referentiem par viņu ļoti plašiem, tāpat laikā precīzajiem komentāriem un ieteikumiem. Es pilnībā apzinos, ka tas, cik īsts termiņš mums tika dots, lai darbu paveiktu, neļāva noturēt organizētu sanāksmi ar ēnu referentiem. Tas nedaudz aizkavēja darbus, kas arī paskaidro uh, iznākumu. Mēs varējām komunicēt tikai ar e-pastu palīdzību un nevarējām apmainīties ar viedokļiem viens uh, uh, ar otru uh, klātienē. Tāpēc mans uh, projekta priekšlikums nav eh, tik eh, karš, eh, cik tas varētu būt. Esmu atstājis brīvu vietu, lai varētu iestrādāt grozījumus un jaunus priekšlikumus, kas ienāks no komitejas locekļu puses. Centīšos pavisam ātri atbildēt, bet, nu, ne pārāk ilgi, jo mums jāturpina vēl uh, dialogs ar ēnu referentiem. Uh, Un nākamajās sanāksmēs es eh, vēl to turpināšu, bet centīšos tēt atbildēt uz šiem jautājumiem, kas izskanēja. Semantisks precizējums. Otrajā punktā. Kur es atsaucos uz dialogu, par, eh, kas būtu reglamentēts un strukturēts, eh, likumdošanas un normu vienādošanas jomā. Gribu atzīmēt, ka vairāk vairāki mūsu partneri struktūrēta dialoga trūkuma dēļ konstatē, ka arī visi partneri nemaz te nav uzskaitīti. Domāju, ka e, te varētu vēl veikt labojumus, precizēt dažādus grozījumus kas vēl tiks iestrādāti un kas pateiks, kā uh, labāk var to strukturēt. Es ļoti labprāt pārskatīšu un precizēšu šo punktu. Iespējams, ka nav īsti labi panākts uh, tulkojums vai formulējums nav veiksmīgs. Centīšos to pamainīt. Vairāk ēnu referenti arī runāja par piekto punktu un to, ka pieminā, pieminu mūsu darījuma attiecības ar Ķīnu. Uh, Te gribu izteikt dažus precizējumus, dažus atbildēt. Nē, es neesmu apsēst ar Ķīnu, lai arī tā ir pasaules otrā lielākā ekonomika un mūsu nopietnas eh, darījumu partneris. Eh, un eh, tāpēc to nevar uzskatīt kā tikai vienu no daudzām citām valstīm, ar ko sadarbojamies, un jāņem vērā arī, cik ātri Ķīna turpina attīstīties. Uh, kas eh, rada vēl papildus izaicinājums, bet eh, tam klāt eh, Ķīna arī šobrīd ir uzsākusi sākuma posmu piekļuvēju vienotajiem šiem līdzdalībai nolīgumā par valsts iepirkumu. Tas ir iemesls, kādēļ es pieskāros jautājumam par Ķīnu. Protams, ir arī ASV, Japāna, citi strateģiskie partneri, uh, ar kuriem jāturpina diskusijas. Tā izskaitā par veidu, kā šīs valsts eh, atver savu valsts iepirkuma tirgu. Esmu gatava šo jautājumu turpināt apsvērt ar ēnu referentiem, tāpat kā jautājumu par investīcijām. Šajā atzinuma projektā investīcijas netiek atrunāts. Domāju, ka eh, iespējams tie parādīsies pēc tam, kad būšu izskatījusi visus, visus iesniegumus un grozījumus. Tas nav jautājums, ko plānoju obligāti izskļaut no atzinuma, bet eh, eh, varēšu par to vairāk runāt pēc tam, kad būšu izlasījusi iesniegumus un iepazinusies ar komisijas prezentētiem dokumentiem. Vēl, priekšsēdētāja kungs, jūs pieminējāt nepieciešamību panākt lielāku eh, konverģenci. Arī te es izstrādāšu papildus eh, teksta daļas, kurās eh, konkretizēšu šo jautājumu, kas mm, ir gan svarīgs. Tāpat par muitu nesu līdz šim dokumentā runājusi par muitas politikas nozīmi, jo e, negribēju pārklāties ar inta funkcijām un arī līdz šim uzskaitīju tikai tēmas, uz ko līdz šim jau bija koncentrējusies mūsu komiteja. Bet, e, ja esat e, ieinteresēts šai konkrētajā dimensijā labprāt arī to iekļaušu savā dokumentā. Atvainojos tiem, uz kur jautājumiem neatbildēju vēl. Iespējams, kādu palaid garām. Nākamais par ilgspējīgu attīstību un sociālo atbildību. Protams, kad runājam par savstarpējību, tirzniecības apmaiņā, mums ir jāpaturprātā arī normu īstenošanu gan sociālos, gan vīdas jautājumos, kas Eiropas Savienībā tiek skatīt kā augsta prioritāte, un ne visi mūsu tirzniecības partneri, diemžēl, tos uzlūko tāpat kā mēs. Un neievieš tikpat entuziastiski e, kā mēs. Esmu atvērta dialogam par to, kā šo aspektu var atspokļot e, dokumentā, kā pievērst uzmanību vidas un sociālajai atbildībai. Nu, atvainojiet, jau uz kāda jautājuma vai komentāru neatbildē, bet mūsu jau, laiks ir ierobežots un tāpēc likšu punktu te. Bet vēlreiz Liels paldies visiem par komentāriem, par paustiem jautājumiem. Jūsu paustās domas ir ļoti vērtīgas un centīšos tās ieviest manā atzinumā, cik precīzi un uh, veiksmīgi vien iespējams, koncentrējoties uz uh, IMCO kompetenciju, bet arī cenšoties uh, atspogļot tēmu plašākā veidā, paturot prātā, ka mēs esam Eiropas parlaments, nopietnas uh, spēlētājs kopā ar Eiropas komisiju, izstrādājot tirsniecības politiku Eiropā. Paldies! Well, Paldies, paldies par šo piesātināto rezumējumu, un man šķiet, ka problēma ir tā, ka referenti vienmēr ir ierobežot laikā, bet mums nav ierobežojuma attiecībā uz uh, grozījumu iesniegšanu. Tā kā es domāju, ka tas jums palīdzēs. Tātad laiks mums ir līdz 6. septembrim 2012, lai sagatavot grozījumus, ko iesniegt jums, un 6. oktobrī mēs balsosim. Saprotu, laika grafiks ir saspringts, bet tas ir ikgadējais ziņojums par starptautisko tirzniecību, kas, ar ko tas ir arī saistīts. Un mm, es domāju, ka mums to vajadzētu ņemt vērā. Tālāk pārējām pie pēdējā atzinuma šī rīta sesijai. Tas ir par Eiropas dimensiju sportā. Un gribētu dot vārdu pirmajai viceprezidentei Ejai Rītai Korholai, kas ir sagatavojusi šī atzinuma projektu. Un es došu vārdu viņai, lai iepazīstinātu mūs ar šo atzinumu. Tālāk mums ir ēnu referente Talabalkungs no SND Mandesa kungs. Manders kungs, varbūt viņš būs, tālāk Rūler kungs no zaļajiem, uh, Foks kungs, Marks eh, Karkin kundze nebūs. Un jebkura cita deputāta, kas vēlas dot savu ieguldījumu. Mūsu rīcībā ir pusstunda, kas šķiet būs pietiekama, un došu vārdu Korhals kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Šajā priekšlikumā ir vairāki aspekti cīņu pret dopingu, sociālo izstumtību, par uh, sadarbību ar starptautiskajām organizācijām. Mēs esam atbildīgi tieši uh, par sporta ekonomisko dimensiju, tas ir par uh, loterejām un citām azartspēlēm, kas ir saistīts ar sportu, intelektuālo tiesību, intelektuālo īpašumu tiesību eksploatāciju. Un sportām ir būtiski sociāli, ekonomiski un finansiāli ietekme, un sava atzinuma pirmajos trijos punktos uz gribēju norādīt uz to, cik svarīgi ir nodrošināt ilgspējīgu finansējumu sportām gan no privātiem, gan publiskajiem finanšu līdzekļiem. Un mums ir jāpārvar uh, Eh, šī plaisa starp tā saucamo bagātnieku sportu un eh, trūcīgo sportu. Un mums vajadzētu runāt arī par sporta aktivitāšu finansēšanu, it īpaši uh, to sporta aktivitāšu finansēšanu, kas tiek attīstītas vietējā līmenī un jācīnās pret ekskluzīvu tiesību uh, um, ļaunprātīga izmantošana. Komisija ir uzsākusi neatkarīgu pētījumu par uh, sporta attīstību uz vietām un strādā pie iekšējā tirgus politikas, kas varētu ietekmēt sporta finansēšanas sistēmas. Ceturtajā punktā es runāju par intelektuālo īpašumu tiesībām, kas tikušas eksploatētas piemēram, attiecībā uz logo izmantošanu. Šī e, Šim jautājumam jāpiešķir īpaša uzmanība, un piektais punkts runā par pakalpojumu direktīvas 20. pāntu, kur iet runa par diskriminācijas nepieļaušanu pēc dzīves vietas, jo, piemēram, biļešu iegāde internetā mm, netiek nodrošināta mm, vienlīdzīgi, piemēram, Nīderlandē dzīvojošam cilvēkam šāda biļešu iegāda online maksā dārgāk nekā, piemēram, Spānijā. Un es ar nepacietību gaidīšu jūs komentārus līdz eh, šīs nedēļas beigām. Paldies! Paldies! uzklausīsim ēnu referentus, un man vajadzēja sveikt arī Petro Valesko kungu no Eiropas komisijas, kurš ir atbildīgs par eh, šo jautājumu. Halavēls kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, es gribētu apsveikt um, mūsu referenti par eh, šo atzinumu projektu. Es izlasīju visus punktus un varu piekrist visiem. Par sportu var pateikt daudz, bet mums ir jāceras mūsu kompetenču sfēra, IMCO kompetenču sfēra. Mēs daudz esam runājuši par azartspēlēm. Un par to jau diskutējām iepriekš, bet uh, Nacionālās loterijas dod būtisku finansējumu sportām, un uh, loterijās iegūtie uh, līdzekļi tiek investēti ne tikai nacionālā līmeņa sporta aktivitātēs, bet arī uh, sporta aktivitātēs uz vietām. Protams, te neiet runa par BetClick vai BWIN vai sportu, bet par lielajām kompānijām, kas darbojās internetā um, un sniedz uh, šos um, azartspēļu pakalpojumus. Un um, mums ir jārunā arī par nodokļu atvieglojumiem un jāskatās, vai mēs gribam ieguldīt masu sportā vai arī panākt uh, lielāko iespējamo uh, ieguldījumu mobilizējot esošos uh, resursus. Otkārt, intelektuālajam īpašumam un uh, tā tiesībām jātiek īstenotam, bet es gribu runāt arī par merchandising, lai Es, es zinu, ka mēs negribam mainīt uh, visas uh, pasaules tirniecības noteikumus, bet mēs varētu vismaz uh, to darīt Eiropā. Jo šie. Uh, š... Es, piemēram, atbalstu uh, Itālijā klubu, kurā uh, krāsas ir melns un balts un uh, šie krekliņi, uh, lai tu, tu atbalstītu šo komandu ir ļoti dārgi. Treškārt piekrīt iepriekšējo runātāju par to, ka mums ir jānojaut barjeras starp bagāto un nabadzīgo sportu. Un jārunā par solidaritātes mehānismu uh, Eh, kas eh, eh, ļautu ieinteresētajiem nestrādāt kādu papildus darbu, bet koncentrēties tikai uz sportu. Ceturtais. Lai veicinātu sporta profesionāļu brīvu Mm, apritī ir eh, jānodrošina brīvprātīgu certifikātu ieviešana, eh, kuri būtu reglamentēti vienādi visā Eiropā. Eh, šobrīd tas nu, pastāv futbola jomā, bet, piemēram, ne attiecībā spēldēšanu. Francijas spēlētājs nevar braukt strādāt uz Bēļģiju pagaidām vienkārši. Nākamais ir jānodrošina arī pilsoņu brīvā aprite. Uh, un eh, ir jāņem vērā nopietnās eh, finanšu plūsmas. Un tā es atceros komisijas eh, atzinumu par globālo futbola profesionāļu apriti visā pasaulē. Piemēram, Vasmanta kungs, kas ir ir jāpanāk, lai spēlētāji jo investīcijas varētu būt nestabilāks tiem, kas šobrīd iesaistās futbola akadēmijās. Tā kā mums jāpat, jāskatās uz uh, abiem problēmas uh, aspektiem, abām monētas pusēm. Un uh, visbeidzot, gribu īsumā pieminēt, ka Liežā es satiku pazīstamu žurnālisti, ka, kas nomainīja televīzijas kanāls, kuros strādā. Un viņš mani e, iepazīstināja ar e, futbolistu e, Bosmanu, kas ir pazīstams ne tikai Bēļģijā, bet visā pasaulē, jo izmainīja attiecības ar spēlētājiem un klubu. Viņa gadījums padarīja viņa advokātu pazīstamu Un uh, viņš padarīja uh, spēlētājus uh, par miljonāriem, kamēr Batsmans pats tēt, uh, dzīvo nabadzībā. Uh, kas ir paradoxāla situācija? Paldies. Paldies. Jā, es varētu pateikties par jūsu entuziasmu un par to, ka pieminējāt uh, šo tiesas nolēmumu Bozmanu lietā. Uh, Hm, Kreutzmann kungs, vai jūs varat hm, uzturēt šo entuziasmu gāru arī turpmāk? Paldies priekšsēdētāji. Es izteikšos īsi. Ir ļoti interesanti, ka hm, beidzot kāds ir pievērsies šim dosjē, proti tiešsaistes derībām. Es pats arī esmu bijis iesaistīts šajā jomā un pievērsies licencēšanas jautājumiem. Šeit ir svarīgs subsidiaritātes princips, jo dalību valstis. Dalību valstu veiktie pasākumi, lai saņemtu vairāk naudas no tiešsaistes spēlēm, ir kaut kas, kas ir jāatstāj subsidiaritātes principu kompetencē. Un, un uh, ir eh, redzams, eh, kā šīs eh, naudas plūsmas virzās. Un man ir radies iespējas, ka tas, kā mēs šeit diskutējam, mums ir vairāk nekā 200 grozījumu, bet vienmēr ir viena un tie paši strīdus āboli, proti uh, intelektuālā īpašuma jautājumi. Tostarp attiecībā uz uh, spēļu plānu veidošanu, un šajā jomā tiek gūta ļoti liela peļņa. Un uh, es godīgi sakot, uh, neredzu, kāda ir šeit uh, atšķirība starp šīm diskusijām un to, kas bijis jau agrāk minēts. Rulers kundze, nākamā. I'm speaking on Foksa kungs. Priekšsēdētāji, es uzstājos Emas Maklārkins eh, kundzes vārdā, un viņa vēlējās izteikt dažus komentārus, sākot, protams, ar pateicības eh, vārdiem atzinuma autorei. Eiropas Savienības eh, kompetences sportā, ko paredz dibināšanas līguma 165. pāns, paredz veicināt brīvprātīgu iesaistīšanos sporta aktivitātēs. Un Maklārkina kundze piekrīt, ka azartspēļu nozare dod uh, lielu daļu finansējumu, tomēr viņa mm, aicina, ka vajadzētu domāt par reāli realizējām praktisku uh, aizsardzību šī finansējuma novirzīšanai uz sportu. Mēs neuzskatām, ka finanšu solidaritātes mehānisms ir taisnīgs un godīgs instruments visos sporta veidos. Es gribētu pavaicāt, kurš tad spriedies, kurš ir bagāto un kurš ir nabadzīgo sporta veids un kurš lēms, kā naudu sadalīt kā tāl, ko tālāk? Vai tālāk mums būs Eiropas sporta solidaritātes fonda aģentūra? un mēs varētu to izvietot Eiropas Savienības attālinātā vietā ar daudz darbiniekiem, ar lielām algām un lielām pensijām. Es domāju, ka šajā gadījumā ierosinātais risinājums ir smagāks un grūtāks nekā problēma. Es dzirdēju, ko Tarabels kungs teica par sportu sporta uh, problēmām un to, ka futbola klubi rada problēmas, bet kā likumdevējiem mums ir jādomā par svarīgāko un par jāizšķir sēklas no pelavām. Un mums nevajadzētu teikt un norādīt uh, sporta klubiem, kad viņiem būtu jāmaina um, sporta ekipējums un kad nē. Un šķiet, ka mums ir daudz nopietnākas lietas, pie kā strādāt. Mēs gribētu aicināt koncentrēties uz svarīgākajiem jautājumiem. Maklārkins kundze neuzskata, ka biļešu pārdošanu sporta pasākumiem būtu jāregulē ar pakalpojumu direktīvu. Mēs saprotām referents vēlmi un varam tam daļai piekrist, bet mēs uzskatām, ka uh, realizējot piekto pāntu tiktu nelabvēlīgi ietekmēti mazie sporta klubi. Mēs pateicamies Korhols kundzei par vispaveikto darbu un mēs iesniegsim savus grozējumus atbilstoši grafikam. Paldies! Paldies, Fokskungs! Šaldemauserkundz un tad Lukagārkungs. Šaldemauserkundz. Øh, Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu īsumā norādīt, ka šis atzinums ir ļoti labs, šis atzinuma projekts ir labs, un A punktā mums vajadzētu pasvītrot, ka Te iet runa ne tikai par sporta sociālajiem aspektiem, bet arī veselības aspektiem. Ir tīpaši eh, vietējām sporta aktivitātēm. Tās noteikti var uzlabot jauniešu veselību. Eh, kas attiecās subsidārtāts principu un eh, tiešsaistes azartspēlēm, tad šeit es atbalstu piedāvāto redakciju. Paldies! Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā gribētu norādīt. Es runāju netik daudz kā INKO, kā kultūras jautājumu komitejas pārstāvis, kurā arī šis jautājums ir ticis skatīts. Uh, Es negribu tik daudz komentēt eh, individuālos priekšlikumus, kā pateikties eh, atzinumu izstrādātājai. Tāpat piekrītu Šalter Mozers eh, kundzenei, kundzei, kas norādīja, ka sports ir ļoti svarīgs veselībai un līdz ar to arī ekonomikas aspektiem, kas saistīti ar veselību. Tāpat es gribētu aicināt šo komiteju, iespējams ne tagad, bet eh, kādā brīdī katrā ziņā aptvērt sporta nozīmi eh, pilnībā. Eiropa 2020 stratēģijā arī sports ir eh, norādīts kā nozīmīga joma. Un mums ir jāapzinās, Eh, sporta politiskā nozīme. Un jāizmanto parlamentam dotās iespējas uzsvērt sporta nozīme Eiropa 2020 stratēģijā. Es aicinātu šai komitejā šīs diskusijas turpināt. Paldies, vai vēl kādam būtu kādi komentāri? Šķiet, ka nē. Tādā gadījumā vēršos pie komisijas un vēl askus kongu Vai jūs varētu rēģēt uz izskanējušajiem eh, komentāriem, un tad došu atkal vārdu referentei? Lūdzu, komisija. Eh, paldies, priekšsēdētāji, ka dodat man eh, iespēju izteikties par šo jautājumu. Kā jūs jau norādījāt, es esmu sporta nodaļas vadītājs, kas ir DG izglītības un kultūras sastāvā. Uh, Mēs esam atbildīgi par Eiropas Savienības eh, politiku sporta eh, jomā, un es eh, esmu atbildīgs par sporta politikas koordinēšanu dalībvalsts starpā. Ir iz, nosacīts, ka sporta joma nekādā ziņā nav paredzēts harmonizēt. Bet eh, šī paziņojuma mērķis, eh, kurā mēs runājam par Eiropas dimensijas attīstīšanu sportā, šai paziņojumā cenšamies pieminēt eh, to, ka sports ir ļoti specifisks spe fenomens, ar kur ir jāturpina strādāt. Mēs ņemam vērā līdz šim pastāvējušās diskusijas, kurās ir atspogļojušās uh, mūsu grūtības. Sportā ir grūti nošķirt dažādas problēmas. Var ļoti viegli eh, koncentrēties tikai uz, piemēram, eltāriem eh, vai tikai uz vietējiem eh, pamatsporta veidiem, bet ja tiek ieviesti pasākumi, kas ietekmē vietējos sportus, tam būs domino efekta ietekme uz profesionāliem sportiem un otrādi. Sports kā fenomens ir ļoti uh, Uh, plašs un komplicēts jautājums. Tāpēc komisijas priekšlikumi šajā jomā galvenokārt attieksies uz atbilstošo uh, pantu, bet jūs redzat arī citas uh, regulācijas uh, attiecas uz Eiropas Savienības um, šīm normām uh, attiecībās to, kā sports tiek regulēts un finansēts. Tas tiek atspogļots eh, sporta direktīvā, eh, kā arī jautājumos skatot eh, intelektuālā īpašuma aizsardzību. Tāpat ir uzdot jautājumu arī par sporta finansējumu un nacionālajām sporta loterijām, caur kurām tiek iegūts finansējums sportam. Tie būtu mani ievadvārdi, un vēl gribu paturpināt, ka atzinuma projektā dažādi elementi, ko e, jūsu komiteja ir izstrādājusi, tiks izskatīti arī tālāk, e, izskatot sporta jautājumu saistībā ar iekšējo tirgu. Piemēram, jūs šeit piemināt e, pamata vietējo sportu finansējumu. Tas ir jautājums, kas satrauc arī komisiju. Mēs gaidām eh, pētījumu iznākumus, ko jūs pieminējāt. Te īpaši svarīgi ir divi, eh, kas ietekmēs mūsu lēmums nākotnē šai jomā. Par solidaritātes mehānismiem, kas te tiek ieskicēti, eh, domāju, ka par tiem ir notikušas interesants diskusijas. Komisija šo tēmu ir izskatījusi jau iepriekš. Mēs arī uzskatām, ka ir jābūt solidaritātei starp uh, profesionāliem un vietējiem sportiem. Uh, eh, profesionāli, uh, eh, Olimpiskā komiteja to ir teikusi, FIFA to ir norādījusi. Tās ir organizācijas, kas balstās uz solidaritātes mehānismu un grib izmantot profesionālā sporta piesaistītos līdzekļus arī vietējo amatieru sporta attīstīšanai. Tā kā komisijas doma nav nekas revolucionārs. Arī profesionāls sporta asociācijas un organizācijas viss ir viensprāts, ka solidaritāte ir jābūt. Un tas, ko mēs varam darīt, ir turpināt attīstīt solidaritātes mehānismus. To mēs varētu turpināt darīt, eh, izplatot eh, pārraides tiesības, sadalīt eh, vienlīdzīgākā veidā ienākums, kas nāk no nacionālajām sporta loterijām, un veikt cits pasākums, kas palīdzētu amatieru sportiem attīstīties. Atgriežoties pie jautājuma, kas tika uzdots par tiešsaistes azartspēlēm. spēlēm. Kā zināt, eh, šobrīd tiek izskatīts eh, šis jautājums zaļi, zaļā grāmatā, kar, kurai ir izstrādes stadijā. Eh, komisija ziņos jums par panākto progresu šais jautājumos, un mēs ar lielu interesi arī jūs klausīsim jūs, jūsu sakāmo šai jomā. Par intelektuālā īpašuma tiesībām. To jau es pieminēju, un tad atgriežoties pie konkrētā jautājuma par biļešu pārdošanu uh, uz sporta pasākumiem. Kas te ir iezīmēts piektajā punktā? Šī tēma līdz šim uh, mūsu paziņojumā īpaši netika atrunāta, bet uh, Tā kā jūs par to esat runājuši, arī mēs centīsimies savos dokumentos iekļaut mm, tēmu, it īpaši, ja tā parādīsies arī jūsu komitejas galā atzinumā. Pagaidām no manas puses viss, esmu atvērts jautājumiem. Lielas paldies par jūsu plašo komentāru. Un jautājām jaunajām domām. Un eh, kā pieminējāt arī Lisabonas eh, līkumu, kas padara komisijas eh, darbu šai jau, jomā vēl svarīgāk. Lūdzu, atkal vārds referentei. Vai jūs varētu izdarīt kopsavilkumu? Jā, liels paldies visiem par komentāriem. Domāju, ka izdosies panākt balansēts un labs rezultātus galbeigās. Komisija, paldies! Jūs tikko paskaidrojāt, kāpēc mums ir jārunā par amatieru sportiem. Uh, un e, kā panākt e, tilta e, izveidošanu starp profesionāliem un amatieru sportiem. Tāpat ir jāatzīst, ka, protams, veselības aspekts nedrīkst aizmirst, tomēr mēs esam IMCO komiteju un mēs ierobežojām atzinumu un koncentrējāmies galvenokārt uz eh, ekonomiskajiem aspektiem, lai gan, protams, plašākā kontekstā veselības eh, jautājumi arī ietekmē ekonomiku. Tagad par laika grafiku. Eh, varat iesūtīt grozījumus līdz 2. septembrim, 2010. no rīta. Tie tiks izskatīti 19. septembrī un par to balsosim IMCO tāpat dienā 19. septembrī. Eh, kultūras eh, komitejā par to balsos oktobra sākumā. 4. vai 5. oktobrī. Nu ko, paldies! Eh, paldies! Domāju, ka saņemsiet daudz interesantus grozījumus. Paldies visiem locekļiem un ānu referentiem. Un tagad esam nonākuši līdz rīt cēlienu beigām. Atvainojiet, ka mums nācās eh, sa saīsināt mums atvēlēto laiku tehnisku problēmu dēļ, bet, no, nu, izdevās visu izskatīt. Atkal tiekamies trījos pēcpusdienā, izskatīsim ļoti svarīgus jautājumus grozījums attiecībā uz divu, trīs uh, riteņu eh, transporta līdzekļiem un kvadracikliem, un uh, tā ir laba apetīti, redzamies trijos. Paldies!